Let's get started. Resuming. Sāksim tādu mūsu sanāksmes pēcpusdienas daļu. Pirms sākt skatīt 14. darba kārtības punktu, eh, vēlos izteikt paziņojumu. Saskaņā ar koordinātoru šodienas eh, lēmumu rītdien komitejai būs jābalso attiecībā uz procedūru, kas jāsako kurai jāsako saskaņā ar ārkārtas uh, tirdzniecības preferencēm saistībā ar Pakistānu, kas tika atlikt pagājušajā gadā dēļ tā, ka trūka nepieciešamās PTO atrunas. Komiteja pieņēmusi lēmumu prasīt plenārsēdēja pilnvarojumu uzsākt trialogu ar padomi par šo rezolūciju, ņemot vērā nepieciešamību noslēgt līgumu. Tikmēr komiteja uzsāks neformālās sanāksmes ar padomu, lai sagatavotos trialogam. Tāds bija lēmums. Tāpat mēs arī nolēmām pagarināt eh, termiņu eh, grozījumu iesniegšanai ārkārt ziņojumam Eh, līdz eh, divas dienas pēc AFET eh, atzinumu piesniegšanas, kur esam lūguši AFET komiteju sniegt. Līdz ar to līdzinējais termiņš bija. Vai kāds man varētu pateikt, kāds bija līdzinējais termiņš? Jā, nu kalendārā nav atzīmēts. Skaidrs. Nav kalendāra. Tā tad termiņš būs divas dienas pēc tam, kad saņemsim e, informāciju par AFET komitejas atzinumu šajā jautājumā, un tad arī informēsim jūs. Ah. Uh, Tālāk 18. punkts tiek e, atlikts. Bija paredzēta prezentācija pētījumam par Krievijas pievienošanos PTO un tā ietekme uz ES un Krievijas ekonomiskajām attiecībām. Jo e, referents ir saslims. Tad varam atsākt mūsu darba kārtību ar kopīgām debatēm par punktiem no 14. līdz 17. kas ir par ES un Krievijas nolīgumiem, kas tiek panākti Krievijas iestājot, Krievijai iestājoties PTO. 14. punkts ir par transporta līdzekļu detaļu komplektējušo daļu tirzniecību referents Pāvils Zalevskis. 15. punkts ir par sadarbības nolīgumā paredzēto pakalpojumu tirzniecības saistību saglabāšanu. Džanlukas Usta referents. 16. ir par ES un Krievijas nolīgumu par Krievijas izvedmojas nodokļu ieviešanu vai palielināšanu izaivielām referente ir Inese Vaidere. Un 17. punkts - es un Krievijas nolīgums par koksnes eksportam piemēramo tarifu likums kvotu pārvaldību, un referente atkal ir Inese Vaidere. Sākšu ar to, ka došu vārdu referentiem, ja viņi ir klāt, Tā tas ir ar Pāvelu Zalevski, kurš ir pirmais referents, lūdzu. Jo viņš, ir, viņš šeit ir prezidijā, jo viņš ir priekšsēdētāja vietnieks šai komitejā. Lūdzu, Pāvēl. Jā, paldies. Es e, izteikšos poļu valodā. Kilka uvāk. E, po pierwsze... Jā, man ir dažas piezīmes, dāmas un kungi. Pirmkārt, jau šī ir viena no vairākiem eh, nolīgumiem, viens no vairākiem nolīgumiem, kas saistās ar Krievijas pievienošanos PTO, kas pēc būtības ir pozitīva notikuma attīstība, uz kur diezgan ilgi gaidījām Eiropas Savienībā. Un tas noteikti kopumā uzlabos mūsu savstarpējās attiecības, tirdzniecības attiecības ar Krieviju. Jautājums ir par izmaksām, kas ar to ir saistīts. Izmaksas noteikti radīsies Eiropas Savienībai īsumā. Attiecībā uz to, vai Eiropas Savienības koncesijas attiecībā pret Krieviju un nav nekādu šaubu, ka šāda nolīgums par mehānisko transporta līdzekļu detaļu un komplekšu daļu tirdzniecību ir šāda koncesija. Esmu pateicīgs kom Eiropas komisijai, ka mēs šodien varam arī jau tādā detalizētākā līmenī pārunāt šo jautājumu. Runāsim noteikti arī par to, kāda ir ietekme Krievijai pievienoties PTO. Šajā plašākajā kontekstā mēs tad varēsim arī skaidri uh, pateikt, vai mēs varam piekrist šiem nolīgumiem. Komisija ir novērsus mūsu bažas, sakot, ka būtiskākās sekas saistībā ar tirzniecību ir noteikti vērtējams kā pozitīvas Un Eiropas komisija arī saka, ka ir ehm, veikus pāruns par drošības eh, tādu klauzulu, kas eh, attiecībā uz tādu aizsardzību pret gadījumiem, kad ievērojami samazinās Eiropas Savienības eksports uz Krieviju. Un eh, tādējādi ar šādas klauzulas palīdzību Eiropas Savienība varēs uh, aizsargāt Eiropas Savienības eksports uz Krieviju. Tas ir svarīgi tāpēc, ka autobūvas nozare ir viena no būtiskākajām rūpniecības nozarēm Eiropas Savienībā. Un no otras puses, koncesijas, kas tika izdarīts eh, Krievijai, ir diezgan tālajošas. Līdz ar to vēlējos jūs informēt, ka Noteikti sagaidu, ka Eiropas Savienība cieši uzraudzīs tirzniecību šajā jomā, lai tad, kad parādās pirmās pazīmes par to, ka šis mehānisms ir jāīsteno, tad lai šī īstenošana notiktu pēc iespējas ātrāk. Un otrkārt, uzskatu, ka šīs paketes pieņemšana tai būtu jābūt principā atkarīgai no tā, ka Eiropas komisija eh, nāk klajā ar eh, tādu skaidru pārskatu par to, kāda tad ir ieguvumi Eiropas Savienībai no tā, ka Krievija iestājās PTO. Noteikti mums būs arī eh, vēl papildus dati pieejami, un tad mēs varēsim teikt jā šiem nolīkumiem. Paldies! Jā, tad, protams, tas ir saskaņā ar mūsu procedūrām. Mēs apspriežam šīs, lūdzu, paši ejam tad tālāk. Džonlukas Uste, lūdzu. Grazie, prezidente, come... Paldies, priekšsarētāji. Kā jau tas tika norādīts, tad attiecībā uz šiem nolīgumiem Tā ir daļa no procesa Krievijai iestājoties PTO. Pēc 18 gadiem ilgām pārunām tas ir ļoti nozīmīgs eh, punkts gan Eiropas Savienībai, gan eh, Krievijai. Noteikti būs jaunas iespējas konkurences, konkurences jomā. Gal galā tas eh, sastāda ievērojams procentu Eiropas Savienības eksportam uz Krieviju un domāju, ka šīs eh, nolīgums noteikti uzlabos pašreizējo uzņēmējdarbības vidi vairākās jomās. Piemēram, telekomunikāciju jomā, finanšu pakalpojumu jomā, arī citās jomās. Ņemot vērā, kāda pastāv pašreizējie ierobežojumi ārzemju uzņēmējdarbībai. Tātad, Krievija ir e, piekritusi nodrošināt ārvalstu uzņēmēm labāku pieeju pakalpojumiem, aptuveni 118 e, sektoriem, nozarēm, tā skaitā pastu pakalpojumiem, e, finanšu pakalpojumiem un daudziem citiem. Tie katrā ziņā ir ļoti nozīmīgi panākumi, bet redzēsim, kā tas īsti realizēsies praksē ilgtermiņā tā tik tiešām ir attiecībā uz šo noteikumu īstenošanu. Mums ir jāskatās, vai eh, tiešām eh, Krievijas likumdošana mainīsies, eh, lai atvērtu šo tirgu, kas attiec uz konkrēto nolīgumu par saistību saglabāšanu, par pakalpojumu tirzniecību konkrēti. Tad šeit mums ir nolīgums, attiecībā uz e, starptautiskajiem e, saistībām, kas ir uzņēmts katrā ziņā, e, būs noderīgs un, un, un šī situācija starp Eiropas Savienību un Krieviju jau ir šais nozarēs uzlabojusies. Tāpat laikā mums ir arī divpusējs nolīgums, kura mērķis ir nodrošināt ka šī situācijas uzlabošana turpinās. Manuprāt, tas arī skaidri parāda, ka mums jāraugās uz šiem procesiem pozitīvā gaismā, respektīvi Krievijas pie, pievienošanās PTO. Tas ir noteikti pozitīvs panākums. Un tāpat laikā arī mēs iegūstam konkrēti pakalpojumu nozarē, kas attiec uz finanšu rezultātiem saistībā ar divpusēju nolīgumu ar Krievijas federāciju un Eiropas Savienību, tad mums būs jāaktualizē atsevišķi noteikumu normas, kas jau ir spēkā ap 20 gadiem, lai mēs varētu nodrošināt lai šie sektori tiktu situācija tiktu uzlabot atbilstoši jaunākajām normām. Es domāju, mēs varam kopumā atbalstīt šos procesus. Un, kad, jā, paldies, saka priekšsarētājs. Tālāk par atlikušajiem diviem punktiem referente ir Inese Vaidere. Lūdzu. Michael, Michael. Again, thank you, chair, and dear... Tātad paldies priekšsarētāji Es neatkārtošos attiecībā uz saturu un pamatojumu par abiem nolīgumiem ar Krieviju par izēvielām tarifu likums kvotām. To jau mēs apspriedām iepriekšējā sanāksmē. Atzīstot, cik svarīgi ir šie divi jautājumi, es esmu ierosinājis parlamenta piekrišanu. Tomēr man ir pāris piezīmes eh, un arī jautājumi komisijai. Pirmkārt, nolīgums par izaivielām. Un, ja jūs atļausieties, par abām runāšu reizē. Tātad vispirms par izaivielām. Šis nolīgums ir e, kā papildus prasība Krievijas federācijai, iestājoties PTO attiecībā uz 700 e, atsevišķām pozīcijām e, par metāla apstrādes jomā, kokapstrādes produktu un tā tālāk. Tas rada kopumā aptver ap 80% eksporta preču Krievijai, kur tagad būs eh, skaidri noteikti tarifi. Kā jau es skaidri minēju eh, savā paskaidrojuma rakstā pie šī ziņojuma, šeit apņemties darīt visu iespējamo un konsultēt. Tas īsti neuzliek Krievijai saistības uh, pret kādus protekcionismu pasākumu īstenošanu, kurus Krievija ir veikusi iepriekšējo gadu laikā. Uh, Es vēlētos eh, no komisijas dzirdēt, vai eh, tā uzskata šādu teksta formulējumu par veiksmīgu. Un kas notiks, ja Krievija nepieņems nevienu no risinājumiem, kurus Eiropas Savienība izteiks konsultāciju procesā, kas paredzēts šajā nolīgumā? Es neredzu īpaši daudz eh, instrumentu, ar kur palīdzību varētu panākt normu īstenošanu. It īpaši, ja tas nav iekļauts eh, nolīgumā pa Krievijas iestāšanos PTO. Un ir grūti arī īstenot eh, strīdu izšķiršanas eh, mehānismu, ņemot vērā vājo teksta formulējumu. Otrs punkts par tarifu likums kvotu pārvaldību, par koksni ja atļausiet priekšsarētāji. Eiropas Savienībai ir diezgan nozīmīgas intereses šajā jomā, jo tā ir ieinteresēta saņemt koksni eh, no Krievijas. Un eh, ar šo nolīgumu tiek uzlabots eh, režīms eksportām uz Eiropas Savienību. Bet šis ir nepieredzēts gadījums, kad Eiropas Savienība pārvaldīs trešās valsts eksporta kvotas. Uh, Līdz ar to ir ļoti svarīgi noteikt eh, attiecīgo likumisko ietvaru. Ja nepieciešams eh, pāraudzīt šos eh, tarifu kvotas. Komisija to ir paredzējusi darīt ar īstenošanas aktu, bet šāda prasība pārsniedz 218. pānta normu līgumā par Eiropas Savienības darbību kā tas vienmēr ir pieņemts e, attiecībā uz e, startautiskiem līgumiem, būtu piemērotāk to darīt ar koplēmuma aktu, iekļaujot procesā arī Eiropas parlamentu. Pirmdien komisija komentēja, ka šo eksporta kvotu noteikšana būs pēc principa, kurš pirmā e, pirmais brauc, pirmais maļ. Un katrā ziņā nav paredzēts neko grozīt un papildināt. Tomēr mēs redzam, ka šādas normas uh, tiek ierosināts vairākās starptautiskās, eh, starptautiskos līgumos un nolīgumos. Izskatās, ka tā ir tāda tendence, jo es tiešām ceru, ka nākotnē šādas normas vairs neparādīsies šādos priekšlikumos eh, attiecībā uz starptautisku līgumu un nolīgumu slēgšanu un padomu lēmumos. Paldies! Paldies! Tagad mums esam uzklausījuši referentus. Visos gadījumos ieteikums ir sniegt Eiropas parlamenta piekrišanu. Un tagad atvērsim diskusiju citiem eh, komitejas deputātiem, vai kāds vēlas teikties, Lange, lūdzu. Jā, ja, dankeschön, Herr Vorsitzende, liebe. Liels paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi, referenti. Manuprāt, jūsu ziņojumi ir ļoti labi, un tie atspoguļo arī to, ka principā tendenciozi mēs piekritīsim šiem nolīgumiem, taču jūs arī skaidri parādījāt, ka katrā no šiem nolīgumiem ir tādas kā aizmuguras durvis, kuras mēs nevaram pieņemt. Atgriežoties pie automobīļu nolīguma, principā, ja mēs iestājamies PTO, tas nozīmē, ka pastāv vienāds spēles noteikumi, un tagad mēs radām tādus likumus, kur izveidojam pašu drošības tīklu, jo nezinām skaidri, vai otra puse ievēros šos spēles noteikumus. Nu, un tad var jautāt, vai investīcija programma autosektorā Krievijā patiešām atbildīs mūsu paražām šajā sektorā. Nu, šeit man ir problēmas un arī rodas jautājums, vai jāpagarina termiņš līdz 2018. gadam. Un runājot par izēvielām, ziņojumu par izēvielām, tad mani pārsteidz jau pats nosaukums. Mm, parasti PTO ietvaros mēs saprotam, ka muitas tiek samazinātas, nevis ka uh, tiek ieviesta norma, ka muitu nodevas var tikt saglabātas un pat paaugstinātas. Nu, pēc būtības tas ir pretrunā ar kopīgajām PTO normām. Krievijas pūliņi panākt samazinājumu attiecībā uz šiem, šo 700 uh, sakaru sektoru sārakstu. Es saprotu, ka šīs saraksts ir slēgts, nevis ka nākotnē, kad būs vēl citas izēvielas, parādīsies, ka tad pastāvēs vēlme paplašināt šo sarakstu ar jaunajām izēvielām. Un par ko jau runāja arī referente, kādas īsti, kāda ir īsti pienākumi, kad mēs lasām teikumus, ka pastāv vislabākie pūliņi un konsultācijas. Un nu, tas viss ir nesaistoši un tikai relativizē daudzas normas. Īpaši runājot par izēvielām, mēs varam to akceptēt tikai tādā gadījumā, ja viss notiek konkrētos termiņos un ka visas darbības saistībā ar izēvielām tiek eh, noteiktas saistošās vienošanās ar vienādiem noteikumiem, lai mēs varētu būt droši par to, ka nākotnē Eiropas Savienībai neradīsies papildu izmaksas arī attiecībā uz pēdējo ziņojumu par koksnes izstrādājumiem. Šeit var uzdot jautājumu, vai mums ir nepieciešamas kvotas, vai arī patiesībā PTO vajadzētu sniegt saprātīgu, liberālu tirzniecības perspektīvu. Un ja jau mēs runājam par kvotām, tad uh, rodas jautājums, kuram ir tiesības lemt. vai saskaņā ar šo ceturto vienošanos mēs neapšaubām parlamentu tiesības, kā arī koplēmuma tiesības tiek tādējādi ierobežotas. Es domāju, ka nākotnē šādām normām nevajadzētu būt par paraugu un kopumā Arī no mūsu puses pastāv skepse par dažādām atsevišķām normām, kur pastāv tādas manevrēšanas iespējas, taču raugoties uz uh, pašreizējiem izaicinājumiem, mēs nevaram nedot mūsu piekrišanu. Paldies! I'm sure that commission will... Uh, Esmu pārliecināts, ka komisija noteikti reaģēs uz jūsu komentāriem. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo Krievijas pakotni? Ja tā nav, tad dosim vārdu komisijas pārstāvjiem. Mums ir ģenerāla direktora vietnieks atkal mūsu vidū, mūsu paraistais viesis Pīters Balašs un vārds jums uh, par to, kas jums sakāms par uh, debatēs dzirdēto. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks atkal atgriezties Inta komitejā, kad uh, mēs uh, ceram, ka diskusijas beigsies ar pozitīvu lēmumu par mūsu divpusējiem nolīgumiem. Vispirms daži vispārīgi raksturu komentāri atbildot uz Zarevska kunga jautājumu par uh, Protams, ka visiem PTO dalībniekiem tas ir pozitīvs solis, ka Krievija pievienojas PTO un arī liela ieguvējas ir Eiropas uh, Savienība no šīs pievienošanās, jo līdz uh, šim uh, Mums ir bijis spēkā 1994. gada partnerības un sadarbības nolīgums, kas bija diezgan vājš. To pieminēs Ustas kungs, bet šis nolīgums neuzlika nekādas skaidras saistības Krievijai. Tas bija tāds nevienlīdzīgs nolīgums par sliktu Krievijai mēs saskaņā ar PTO noteikumiem esam spiesti Krievijai piešķirt uh, labvēlības status kā visiem PTO locekļiem, bet uh, Krievija mums var piešķirt uh, tikai tādus nosacījumus kā citiem partneriem. Un tādēļ 2008. 2009. gadā Krievija varēja pacelt jau augstās uh, eh, ievadmuitas um, nodevas uh, un arī uh, vairāk kārt paaugstināja uh, eksporta nodevas uh, kokmateriāliem, līdz ar to dodot smagu triecienu Eiropas Savienības kokapstrādes industrijai un tāpat arī īstenoja uh, Uh, netarifu pasākumus, apturot uh, dzīvu dzīvnieku ieviešanu Krievijā. Un jāsaka, ka pagājušais gads varētu teikt bija dzīvnieku un gaļas gads šajā ziņā. Krievijā ir neierobežota fantāzija, kā apturēt importa ieplūšanu, importa preču ieplūšanu uh, valstī ar to, ka Krievija iestājas PTO, šāda rīcība vairs nebūs iespējama. Ekonomikas politika un tirzniecības režīms būs pakļaut PTO noteikumiem, un ja Krievija neievēro šos noteikumus, tad mēs varēsim vērsties ar sūdzībām uh, strīdu izskatīšanas institūcijās, un Krievijai būs uh, jāpārtrauc šāda šādi soļi. Mūsu skatījumā Krievijā ir kvalitatīva uh, iestāšanās pakotne salīdzinājumā ar citām valstīm, kas ir nesen uh, iestājušās, piemēram, kā Ukraina, Saudarābija un citas, kas ir pievienojušās PTO pēdējo desmit gadu laikā un augstākās kvalitātes pakotne salīdzinot ar tādām valstīm kā Indija un Brazīlija, kas ir, uh, nav saņēmušas uh, uh, līdzīgas saistības kā Krievija. Indijas gadījumā viņi var īstenot 600 līdz 700 procentu tarifus. Uh, jo uh, toreiz uh, šāda prakse bija pieņemama. Tagad valstīm, kas ir nesen iestājušās PTO, ir notikušas kardināls pārmaiņas. Uh, drīkst uh, Eh, tātad Krievijas eh, šie tarifi ir 7,8% augstāk par vidējo, un eh, Eiropas Savienībā tas ir 4%. Tātad šis tarifs ir augstāks, bet nav tik lielas atšķirības. Un tāpat runājot par valsts iepirkumu, intelektuālā īpašuma aizsardzību, cenu noteikšanas jom un citās jomās ir uh, Uh, daudz kas panākts, un tādēļ esam pārliecināti, ka pašreizējā laika posmā mēs daudz ko varam panākt attiecībās ar Krieviju. Eiropas uh, Savienība tā šobrīd ir uh, pabeigusi sarunas par pieciem nolīgumiem ar Krieviju, četri no tiem ir saistoši un piektais par izēvielām nav juridiski saistoši, bet ir politisks nolīgums. Un es paskaidrošu, kādēļ. Eiropas Savienība pirms astoņiem gadiem, 2004. gadā, parakstīja nolīgumu par eksporta nodevām attiecībā uz 700 produktiem, uh, uh, kam Krievija toreiz bija noteikusi eksporta uh, nodevas un ir uh, paredzēta apņemšanās samazināt šīs nodevas attiecībā uz citiem. Uh, citām izēvielām Krievija 2004. gadā nebija gatava uzņemties saistības, šiem produktiem nebija noteikts eksporta nodevas, bet Krievija neuzņēmās saistības tādas neieviest nākotnē. Un tas bija iekļauts mūsu nolīgumā. Balstoties uz šo izejas punktu, mēs centāmies panākt pēc iespējas vairāk, noslēdzot šo piekto politisko nolīgumu, jo nebija nekādu alternatīvu. Ja Krievija būtu bijusi gatava pirms astoņiem gadiem apņēmties noteikt nulles tarifus, tad mums šāds nolīgums nebūtu bijis vajadzīgs. Bet uh, uh ir, piemēram, uh, Ukraina un citas uh, nesen uh, iestājušās uh, valstis, uh, uzņēmās nulles tarifas saistības, bet neatiecināja to uz visām eksporta precēm. Un tas tiek uh, patiesībā jāatgādina, ka attiecībā uz eksporta nodavām nav vispārēju PTO noteikumu, kas būtu spēkā. Uh, valstis, kas ir pievienojušās pirms 10-15 gadiem, var rīkoties pilnīgi brīvi. Eiropas Savienībai nav eksporta nodevu, bet mēs varam pēc vēlēšanās tās noteikt, tā kā to dara Indija, Brazīlija un citas valstis. Krievija, Ukraina un citas valstis, kas ir nesen uh, pievienojušās PTO sūdzas, ka tās tiekot diskriminēts, jo tām ir stingrāks prasības noteikts nekā citām šīs organizācijas dalībniecēm. Mēs neuzskatām, ka tā ir diskriminācija, jo tā ir uh, Eiropas Savienības reakcija uz pieaugušo tendenci izmantot uh, Uh, eksporta nodevas uh, attiecībā uz uh, WT plus, 2 plus. Un mums da, attiecībā ar daudziem PTO partneriem nav šādas iespējas attiecībā uz eksporta nodevām un mēs arvien vairāk iepērkam izēvielas ārpus Eiropas Savienības un tos pārstrādājam un tāpat arī iepērkam energoresursus. resursus. E, protams, šis nav juridiski saistošs nolīgums, bet nav bijis iespējams tādu noslēgt, jo jau no paša sākuma Krievija ir principā uzstājusi uz to, ka tās preces, kas neietilp septiņu simtu preču sarakstā, uz tām neatiecas uzņemtās saistības bet tomēr uh, šis nolīgums dod mums vismaz diplomātiskus instrumentus, kā risināt iespējamās domstarpības. Krievija, es gribu teikt, nav izmantojusi šo iespēju līdz šim, tā nav paaugstinājusi eksporta nodevas uh, tām precēm, kas neietilp šo 700 preču sarakstā, bet uh, vienīgi attiecībā uz uh, koksni, Eh, bet jāsaka, ka jau 2007. gadā Krievija sāka pazemināt eh, nodevu līmeni. Eh, gribu teikt, ka Sustas kunga ziņojums ir ļoti labi sagatavots. Mēs vēlamies saglabāt preferences pakalpojumu sektorā Krievijai Un līdzīgs risinājums mums ir bijis arī uh, noslēdzot uh, divpusēju nolīgumu ar Ukrainu. Un visbeidzot, trīs palikušie nolīgumi. Uh, pirmkārt, uh, tas nolīgums, par ko Zarevska kungs uh, sagatavojas uh, ziņojumu par automobīļu nozari Eiropas Savienība ir piekāpusies Krievijai parakstot šo nolīgumu. Es tā gan neteiktu, mans skatījums ir citādāks. PTO dalību valstis nepiešķir nekādu iekāpšanās uh, par uh, apmaiņā pret pieeju PTO režīmam un uh, Un attiecībā uz automobiļu nozari jāsaka, situācija ir tāda, Krievijā ir ilgstermiņa investīcija politika, eh, kas nav savienojama ar PTO noteikumiem. Šobrīd šī politika tiek attiecināta uz daudziem sektoriem - lauksaimniecības, tehnika, industriālā mašīnbūve, uh, eh, farmat, farmācijas sektors un citi. Un pēc iestāšanās PTO šie neatbilstošie pasākumi tiks, būs aizliegti tie var palikt spēkā tikai attiecībā automobīļu, uz automobīļu nozari. Šāds risinājums ir bijis pieņemams visiem PTO dalībniekiem, un tikai Eiropas Savienība ir vedusi sarunas par divpusēju nolīgumu. Ja pē, attiecībā uz periodu līdz 2018. gadam, ja tiks konstatēta negatīva ietekme uz Eiropas Savienības automobīļu detaļu un komponentu eh, eksportu, tad mm, mēs prasīsim kompensāciju. Domājams, ka tāda netiks prasīta, jo eh, pašreizējās tendences liecina par to, ka šis aizsardz pasākums netiks izmantots, bet tomēr mums ir jāparedz varbūtība, ka ietekme varētu būt negatīva. Automobīļiem šie tarifi tiks pazemināti no 20% uz 15%. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības automobīļu eksports tam arī būs pozitīvāka situācija. Lielākie Eiropas Savienības un ASV uzņēmumi ir veikuši jau pirms vairākiem gadiem investīcijas Krievijā un izmantojuši tur pastāvošos noteikumus, un viņiem ir labvēlīgāki konkurences noteikumi Uh, attiecībā uz uh, Krievijas tirgu, un jāsaka, pat komisijai bija jāpanāk līdzsvars starp Eiropas Savienības investoriem, kas jau darbojas Krievijā, un Eiropas Savienības eksportētājiem uz Krieviju. Un visbeidzot, runājot par koksni. Šajā gadījumā es neuzskatu, ka PTO režīms būtu liberālāks. Patiesībā attiecībā uz Krieviju ārpus kvotām eh, ir paredzētas iespēja noteikt ļoti augstas eksporta nodevas, un eh, Eiropas Savienība galvenokārt interesē skuju koku koksne, bet tiem ir noteikti ļoti zemi tarifi. Eiropas Savienība ir vienīgā PTO dalībniece, kam ir sava kvota, bet citām PTO dalībniecēm e, ir spēkā vispārējās kvotas. Šīs nolīgums nosaka līdztekus speciālām kvotām, kas paredzētas Eiropas Savienībai Eiropas Savienība uh, spēs ietekmēt Krievijas eksportu nodevu politiku. Protams, lēmums pieņems uh, Krievijas varas iestādes, bet uh, Eiropas Savienības spēs ietekmēt Krievijas kvotu sadali. Ir valstis, kam ir negatīva pieredze sadarbībā ar Krieviju, Latvija varētu tikt pieminēt šai gadījumā protams, eh, zina, ka šīs kvotu sadalījums var daudzkārt tikt izmantots ļaunprātīgi. Un tādēļ eh, šīs nolīgums eh, varētu mums būt ļoti liederīgs. Paldies! Paldies pie šī pašā komisijas paskaidrojuma. Atgriezīsimies pie noslēguma komentāriem un došu vārdu referentiem iepriekšējā secībā. Vispirms Pāvels Zaļevskis. Paldies, direktor kungs, par šo paskaidrojumu. Es saprotu, kāda ir situācija. Mēs sākām attiecības ar Krieviju ļoti zemā līmenī un, protams, pēc Krievijas iestāja PTO šo situāciju padarīja civilizētāku un deva cerības, ka uh, attiecības būs līdzsvarotākas. Es piekrītu uh, tam, ka uh, šis nolīgums ir apusēji izdevīgs un uh, abas puses tajā ir ieinteresētas, un es ceru, ka ka tā tas būs un arī aicinu atbalstīt šo risinājumu attiecībā uz automobīļu rūpniecību. Paldies. Paldies, Sustasku. Es domāju, ka nekas daudz jau vairs nav piebilstams man. Komentāri ir izskanējuši, un es piekrītu direktoru teiktajam. Paldies, saka Baiders kundze. Es tiešām vēlos pateikties komisijai par izsmeļošo skaidrojumu, bet uh, šīs uh, skaidrojuma laikā man bija tāds sapnis, man radās sapnis Es nevēlējos visu laiku klausīties par šo neierobežoto Krievijas mīlestību. Mēs tikai dzirdam, Krievija gribēja, Krievija noteikti šādus nosacījumus. Jā, mēs saprotam, komisija ir komisija, bet mums kā politiķiem uh, ir tāds sapnis, ka reiz Eiropas Savienība noteiks nosacījumus un ka mēs leposimies ar mūsu izvirzītajiem nosacījumiem. To es gribēju piebilst un es ļoti ceru, protams, uh, stratēģiskā partnerība. Kad es pirms astoņiem gadiem sāku strādāt Eiropas parlamentā, es uh, jautāju, kādēļ Krievija ir mūsu strateģiskais partners, bet ne Ukraina. Un man kompetents persons atbildēja, jo Krievija tā to gribēja. Un tā tas ir. Un es varu tikai cerēt, ka šīs jaunais nolīgums par strateģisko partnerību uh, kļūst par dokumentu, kurā arī mēs varam ierakstīt savus noteikumus, un tāds man ir sapnis, un es ceru, ka tas reiz piepildīsies. Paldies par paskaidrojumu. Well. Again... Jā, tā kā komisijai tika daļai uzdots jautājums, eh, tad man atkal jādod vārds komisijai, eh, lai atbildētu uz Vaidars kundzes jautājumiem. Jā, pavisam īsi. Jā, Es aicinātu palasīt Vaiders kundzi Krievijas presi, kas tur rakstīts par iestāšanos PTO. Tur ir tikai un vienīgi sūdzības no Krievu ražotājiem un pretī Krievu valdības garantijas, ka tie tiks aizsargāti no PTO iestāšanās radītās liberalizācijas. Attiecībā uz partnerību Mums e, ar Krieviju nav strateģiskā partnerība vairāk. Nu, esam ar Ukrainu nu, vēl procesā attiecībā uz šo partnerību. Cerams, ka tā būs e, pavirzījusies vairāk uz priekšu nekā ir attiecības ar Krieviju. Lai katrā ziņā šīs attiecības ir ļoti svarīgas un uh, gan ekonomiski, gan politiski šīs valstis joprojām paliek liels izaicinājums mums visiem. Nezinu, kuram šeit ir um, bezierunu mīlestība pret Krieviju, bet nu es nezinu nevienu tādu kolēģi, ieskaitot sev. Jā, Tātad kalendārs, grozījumi, ja tāda ir, šitā ir piekrišanas procedūra, jā vai nē. Nezinu, vai kāds var kaut ko ierosināt, eh, piemēram, teikt nē. Lai nu kā, tātad eh, maijā komitejā tā, tā balsoja jūnijā komitejā balsojums un um, jūlijā plenārsēdē pirms vasaras pārtraukuma. Tagad vesels lēciens uz priekšu. Kopīgās debatas atkal par trim jautājumiem. Publiskais iepirkums. Tad tie ir IMCO ziņojumiem sagatavotai atzinumi. IMCO ir atbildīgā komiteja. Referents visiem publiskā iepirkuma paketes jautājumiem ir Džanluka Susta. Viņam arī dod vārdu. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mums, protams, ir jāsniedz atzinums par galvenajiem ziņojumiem, kurus iesniedz Simko komiteja. Taču šis jautājums, protams, ir arī strateģiski svarīgs pašai Eiropas Savienībai. Ir jāsagatavo atzinums par abām atjaunotajām direktīvām par publisko iepirkumu un šis jautājums ir cieši saistīts ar Barņē un de Gurta komisāru mērķiem pār Eiropas Savienības iekšējā tirgus uh, atvēršanu attiecībā uz publisko iepirkumu. Un tas ir arī ļoti būtiski Eiropas rūpniecībai, lai tai būtu piekļuve tirgumu. Tādējādi tiek atzīts savstarpīgums, kas līdz šim nebija atzīts un daļai pat tika noraidīts. Kad mēs sadarbojamies ar trešajām valstīm, publiskā iepirkuma jomā, gan nacionālā, gan vietējā līmenī. Šis jautājums Eiropas Savienībai ļoti svarīgs. Šis sektors ir viens no vismazāk liberalizētajiem, un mums šeit jādarbojas jauna tiesiskā ietvara apstākļos, kurš vēl ir tikai jānosaka. Tostarp arī ņemot vairāk PTO, kur mums ir jaunas uh, normas, 42 valstīm, kas ir saistošas, un šeit pastāv ļoti sarežģīti noteikumi, mums ļoti sarežģīti noteikumi, un mēs atkal esam visatvērtākā puse. Vismaz kulturāli un politiski varbūt, ka esam līdzīgi, taču ir tiešām ļoti kompleksi noteikumi ar problēmām, kuras ir ļoti grūti risināt. Šeit runa ir par līdzsvaru starp Eiropas Savienības valstīm un valstīm ārpus Eiropas Savienības, un šeit mums ir jāuzmanās, ka nerīkojamies pārāk protekcionistiski. Mums ir jāievēro līdzsvars, nevis šī aizsarga pasākumi. Pagājušajos mēnešos, nedēļās esam izskatījuši klauzulas ārpus Eiropas Savienības, kur Obama ieviesa American Act ietvaros, kā arī Eiropas Savienības nostāju saistībā ar Francijas prezidentūru. Mums nevajadzētu sekot šīm tendencēm, mums vajadzētu atbalstīt kopīgās kopienas intereses, ņemot vērā visus viedokļus. Mums galvenais referents atrodas IMCO komitejā un mums jāraugās, lai publiskais iepirkums un publiskie pakalpojumi balstītos uz brīvības un piekļuvas principiem visiem ekonomiski iesaistītājiem. Turklāt mums jāņem vērā arī svarīgas sociālās klauzulas. Ir jāpārbauda kritēriji, ar kuriem tiek pārbaudīti dalībnieki konkursos, lai mēs varētu pārbaudīt viņus. Ir ļoti būtiski noteikt sliekšņus un arī, protams, šie lētākie piedāvājumi. Vēl ir jāpievērš pietiekama uzmanība arī apakšu uzņēmējiem. Ja ar kuru palīdzību tiek iesaistīti dažādi elementi, kas atrodas it kā perifērijā, bet ir ļoti būtiski. Mums ir jāspēj nodrošināt kontroli pāri visai sistēmai, kā arī jāņem vērā noziedzība. Mums jāraugās, lai mums būtu ļoti laba kontrolas sistēma, lai ik viens iesaistītais ekonomikā ārpus Eiropas Savienības tiktu kontrolēts Eiropas Savienības teritorijā un tādējādi, lai mēs arī varētu balstīt mūsu ražošanas sistēmas citos tirgos. Vadlīnijas mūsu ziņojumiem ir šādas. Ir jāņem, ir jāizmanto šī iespēja un ir nepieciešams līdzsvars starp ekonomiskajām darbībām, paustoties uz labiem kritērijiem, kas balstās uz mūsu Eiropas uh, sociālo un tiesību modeļiem. Pārstrādājot direktīvas, mums ir jākontrolē šis darbs, kā arī koncesiju direktīvas ieviešana. Šeit jāņem vērā to, ka tiek nodrošināta konkurētspēja ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Paldies! Nav nepieciešams vēlreiz atgādināt, cik svarīgi ir šī likumdošanas aktu pakete, kuriem mēs sagatavojam savu atzinumu atbildīgai komitejai, respektīvi IMCO. Sākšu tad diskusijas. Radosław Valenca, pirmais lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Hanslikungs, kurš ir ēnu referents, diemžēl nevarēja piedalīties šodienas sanāksmē, jo viņi piedalās IMCO sanāksmē, kas paralēli notiek. Viņa vēlējās, lai es painformēju jūs par dažām lietām. Nodrošināt uh, publiskajam iepirkumam nepieciešamo juridisko ietvaru ir svarīgi, lai uzlabotu uh, pārskatāmību un arī uh, radītu uh, Eh, draudzīgu vidi publiskai privātai partnerībai, tīpaši attiecībā uz infrastruktūru. Tas ir īpaši svarīgi ja, saistībā ar mūsu Eiropas Savienības attiecībām ar trešajām valstīm, kur pastāv juridiskās barjeras. Tas eh, noteikti ietekmē arī ārējās, ārējo tirzniecību. Eh, šie tirgi ir vairāk un vairāk saistīti. Līdz ar to likumdevēja Eiropas Savienībā, kā arī sarunu vedēja starptautiskajā tirdzniecībā, viņiem vajadzētu ņemt vērā sekas, ko tas atstās gan e, šajiem tirgum, gan starptautiskajai tirdzniecībai kopumā, un viņiem vajadzētu pieņemt e, saskaņotu pieeju, uh, lai tā būtu orientēta ir uz Eiropas Savienības vērtību īstenošanu, cīņa ar korupciju, pa tādu pārskatāmību, kā arī uh, cilvēktiesību aizsardzību. Publiskais iepirkums, kas ir pārskatāms no likumdošanas skatu punkta, ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu vienādas spēles noteikumus un ļautu daudz efektīvāk apkarot korupciju Tāpēc ir ļoti nepieciešams nodrošināt, ka, lai Eiropas Savienības publiskā iepirkuma tirgus būtu visatvērtākais šāda veida tirgus pasaulē. Līdz ar to ir nepieciešams stiprināt atsevišķus publiskā iepirkuma mehānismus, Mums ir nepieciešams nodrošināt pārskatāmību un arī godīgumu attiecībā uz publisko naudas līdzekļu tērēšanu. Mums vajadzētu arī vairāk orientēties uz atbalsta sniegšanu maziem vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu veiksmīgāk piedalīties eh, starptautisku publisko iepirkumu līgumu slēgšanā daudz biežāk un lai eh, ne, tie neizjustu diskrimināciju kā Eiropas Savienībā bāzēta MVU. Uh, Attiecībā uz Eiropas komisijas priekšlikumu saistībā ar publisko iepirkumu, tad mums vajadzētu koncentrēties eh, uz izņēmumiem, respektīvi konkrēti 9. pāntu līgumiem, kas tiek piešķirti balstoties uz starptautiskajām procedūrām, kas attiecas uz eh, attiecīgo direktīvu, respektīvi līgumu piešķiršanu transporta, darbas ūdens apgādes enerģētikas transporta un paspakalpojumu nozarēs. Mums būtu jākoncentrējās uz tādiem jautājumiem, kā piemēram līgumiem, kas e, piešķiet attiecībā uz izīrēšanu vai tālāk pārdošanu trešajām pusēm, jautājumiem, kas saistīti ar aizsardzības jomu un līgumiem, kas piešķirti saskaņā ar starptautiskām procedūrām, līgumiem, kas piešķirti saistītiem uzņēmumiem, kopuzņēmumiem vai uh, kopuzņēmumu dalībniekiem. Paldies! Emma Maklārkina no ECR grupas tālāk. Paldies! Publiskā iepirkuma reformas nepieciešamība nav pārvērtējama Eh, liela daļa no Eiropas IKP tieši tiek eh, radīta balstoties publisko iepirkumu. Atverot publiskā iepirkuma tirgus, konkurētspējīgās eh, nozars noteikti var augt un radīt darba vietas tieši laikā, kad ir ļoti nepieciešams ekonomiskais stimuls. Līdz ar to es cieši strādāšu kopā ar kolēģiem, lai mēs varētu modernizēt Eiropas Savienības publisko iepirkumu. Un Mēs katrā ziņā eh, aktīvi jau divu pus gadus darbojamies eh, vadošajā lomā šīs reformas īstenošanā, lai eh, pašreizējais publiskais iepirkums atbilst mūsdienu normām. Ir nepieciešams arī modernizēt juridisko ietvaru. Pirmkārt, ir nepieciešams vienkāršot un modernizēt direktīvas, kas ir kļuvušas pārāk tehniskas un sarežģītas. Neatbilstības risks ir pieaudzis tik lielā mērā, ka tas jau rada būtisks problēmas. Šis ir eh, tiešām brīdis, eh, kad mēs varam eh, nodrošināt 21. gadsimtam atbilstošu iepirkumu procedūras. Tādējādi mēs varētu kļūt daudz efektīvāki. Es piekrītu referentei, ka mums nevajadzētu izmantot šo, šīs normas protekcionismam. Katrā ziņā Tā ir iespēja pielāgot mūsu noteikums digitālajam laikmetam, lai mēs varētu uh, saņemt no publiskā iepirkuma jomas uh, pienesumu izaugsmē, kas mums tik ļoti nepieciešams. Un katrā ziņā mūsu politiskā grupa ļoti augsti vērtē šo, šos jautājumus. Mēs darbosimies visās komitejās un grupās, kas strādā pie šī jautājuma, un tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātām Ehm, šai komitejai ir ļoti svarīga loma procesā, un es ceru, ka varēšu aktīvi piedalīties tur. Paldies, Janik Šado. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šis jautājums ir ļoti būtisks. Uh, publiskais iepirkums uh, situācijā, kad valstīm ir maz līdzekļu un tirzniecība ir ļoti liberalizēta. Publiskais iepirkums ir instruments, kam jākļūst arī par industriālās politikas instrumentu, par instrumentu, kas uh, nāk par labu mūsu ekonomikas attīstībai. Uh, Es uh, uzskatu, ka debats par savstarpējību ir pamatotas, un mums sev ir jāuzdod arī jautājums, cik lielā mērā publiskais iepirkums kļūst par instrumentu, uh, kas palīdz mūsu uzņēmumiem un palīdz uh, aizsargāt mūsu uzņēmums, ir īpaši strateģiskajos sektoros. Eiropas Savienība, piemēram, ir iesaistīta konfliktā ar Japānu un Kanādu par Ontārio provinces pol enerģētikas politiku. Šeit ir pret, uh, priekšroka dota vietējiem uzņēmumiem e, zaļās enerģijas attīstībā. Un, manuprāt, būtu jādara pilnīgi pretējais. Zaļās enerģijas sektors šobrīd tiešām ir strateģisks. Ķīna šobrīd ir uh, lielākā ražošanas kapacitāte nekā tai ir pašai nepieciešams. Un tā mēģina iznīcināt, mēģināja iznīcināt pasaules uh, Uh, saules paneļu uh, industriju, un tagad Ķīna nodrošina 90% saules paneļu ražošanu, un tādējādi notiek cenu dempings, un ja valstis nereaģē, tad uzņēmumi pazūd uh, ASV, Eiropā, tad uh, drīz Ķīna, Ķīnai būs uh, vienīgai uh, saules paneļu ražotnes. Mēs jau neesam pret ķīniešiem. Uh, bet mēs uzskatām, ka tādos izšķirīgos sektoros kā šis mums ir nepieciešama mūsu teritorijā uzņēmumu, kas nodrošina nodarbinātību, ir nepieciešams uh, tā stimuls, lai veicinātu atjaunīgo enerģiju attīstību. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt uh, Uh, prioritāti vietējiem uzņēmumiem publiskos iepirkumos. To visu nevar, protams, iekļaut tehniskajās specifikācijās. Dažreiz jau var tur kaut kā tā definēt nosacījums, ka tas nāk par labu noteiktam uzņēmumam vai noteiktai nozarei, bet ar to vien nepietiek. Es uzskatu, ka politiski un attiecībā uz mūsu pilsoņu interesēm mums ir jādomā par publiskiem iepirkumiem izdevumiem, jo šeit ir runa par publisko iepirkumu, ka ir jāsniedz atbalsts uzņēmumiem, kas atrodas mūsu teritorijā. Tas ir izšķiroši svarīgi. Šīs debats mūsu valstīs notiek. Un šobrīd Eiropas līmenī šīs debates vēl nav saklausītas un iet pilnīgi pretējā virzienā. Uh, pret vietējo uzņēmumu atbalstu. Tālāk ir jārunā par sociāliem un vides izaicinājumiem. Mums ir uh, ražojumu dzīves ciklā jāintegrē jautājumi arī par apakšuzņēmējiem, kā tas tik norādīts, un jānodrošina tas, lai objektīvi tiktu noteikti ta arī sociālo un vides jautājumu integrācija, lai nebūtu tādu divdomīgu uh, nostāju publiskos iepirkumos šajos jautājumos. Paldies! Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich habe vier Fragen. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Man ir četri jautājumi komisijai. Pirmkārt, tas mazliet attiecas uz Žaniku Žardo jomu. Mums ir ziņojums par rūpniecības politiku, kur esam. Um, pieņēmuši parlamentā, un tur mēs nolēmām, ka publiskais iepirkums ir būtiska sadaļa Eiropas rūpniecības atbalstam. Šeit arī vēlējāmies noteikt līdzīgas kvotas kā Japānā un ASV, arī Eiropā attiecīgām precēm. Un vai šī pieeja netiek apšaubīta jūsu priekšlikuma kontekstā? Otrais jautājums. Cik drošs ir jūsu priešlikums par to, ka sociālais un vidas dempings netiks ierobežots pateicoties šīm precēm pakalpojumiem no treš, trešām valstīm? Mums ir jānodrošina tas un daudzos divpusējos nolīgumos tādas preces un pakalpojumi, kas neievēro pamata starptautiskās darba organizācijas normas un citu līdzīgu organizāciju normas, ka šādas preces nedrīkst ienākt Eiropas saimnības tirgu. Un treškārt, tieši tagad nolīgumā saistībā ar Kolumbiju un Peru mēs cenšamies taisnīgas tirzniecības sistēmas vai līdzīgas sistēmas veicināt. Es domāju, ka publiskā iepirkuma jomā mums ir jānodrošina tas, lai taisnīgas tirzniecības vai citu sistēmu prasības, kas īpaši atbalsta mazos ražotājus trešajās valstīs, ka šādas sistēmas tiek atbalstītas, un to es neredzu jūsu priekšlikumā. Varbūt, ka maldos. Un ceturtkārt, runājot par koncesiju direktīvu, mēs ļoti ātri varam nokļūt eksistences jomā, kur var tik piešķirts koncesijas ūdens apgādes vai citās jomās. Vai ir nodrošināts tas, ka piešķirot koncesijas pašvaldību līmenī, ka šīs sistēmas paliks tādas, kādas tās ir, vai arī mums ir jāatver durvis arī privātajiem piedāvātājiem no trešajām valstīm. Paldies! And finally, Robert Sturdy, yes, ECR. <coughs> well, just very briefly, Chairman. Jā, pavisam īsi priekšsēdētāji, eh, kad eh, cilvēki runā par netarifu barjerām un protekcionismu, mums jābūt ļoti piesardzīgiem. piesardzīgiem. Uh, Mums jāskatās, kāda sistēma Amerikā, piemēram, ir izmantot, un Argentīna arī pavisam nesen bloķēja visus mēģinājumus no ārpuses pārdot produktus. Ja mēs neuzmanīsimies, tad lielākā daļa publiskā iepirkuma tomēr ir eh, nodokļu maksātā nauda. Līdz ar to radot situāciju, kurā notiek iejaukšanās tirgus situācijā ar dažādām metodēm, kas gala rezultātā noved pie tā, ka līgumu saņem praktiski viens uzņēmums, tad jau eh, tāda nesaņemat atbilstošu vērtību par iztērētu naudu. Apvienotā karalistē mums, piemēram, eh, uzņēmums, kurš nevarēja saņemt līgumus, eh, saņemt, tad viņi Viņi izvēlējās piešķirt līgums Vācijas uzņēmumam, un tas nav nekādas problēmas ar to, bet mēs runājam par atvērtu tirgu, brīvu tirgu. Nu, redzēsim un dzirdēsim, kāds ir komisijas viedoklis. Thank you. Paldies. Laiks uzklausīt Eiropas komisiju. Man ir trīs vārdi šeit sarakstā. Rasanskija. Kurš runās komisijas vārdā? Lūdzu, stādieties priekšā. Uh, um, first of all, I'm, I'm afraid my name is Łukasz Użański and I'm Mani sauc Lukašu Ženskiju, esmu atbildīgs par koncesiju jautājumu komisijā un cenšīšos atbildēt arī uz Langena kungu pēdējo jautājumu, bet varbūt viņš varētu vēlreiz atkārtot savu jautājumu. Man bail, ka bija problēma tulkojumā. Es neesmu pārliecināts, ka uh, precīzi sapratu, uh, kas tieši bija tika prasīts. Vai jūs varat lūdzu atkārtot šo jautājumu? Moment, äh, werden konces... Šobrīd koncesijas piešķir ko pašvaldības, lai nodrošinātu, piemēram, ātro palīdzību vai ūdens apgādi, šādus eksistenciālus pakalpojumus. Šeit tiek noteiktas normas, ka netiek izmantoti valsts līdzekļi šajās koncesijās. Vai tas tā paliks? vai mums ir jārēķinās ar to, ka šīs koncesijas tiesības tiks apšaubītas un privātie piedāvātāji no trešajām valstīm, tā teikt, iekļūs šajā sektorā? Komisija? Komisija, lūdzu. Jā, tā tad, manuprāt, pats svarīgākais šeit ir uzsvērt, ka priekšlikums direktīvai par koncesijai nav par privatizāciju vai pakalpojumu eksternalizāciju. Vispārējā ekonomiskās intereses pakalpojumu sniegšana šobrīd eh, notiek tiešā veidā no pašvaldību dienestiem, izmantojot viņu pašu resursus. Līdz ar to priekšlikums nekādā veidā neapšauba un neapdraud šo situāciju. Nepastāv pienākums nodot šos pakalpojumus eh, kā ārpakalpojums tālāk izpildēji ārpus pašvaldības. To pašvaldība var pat izlemt, ja viņi vēlas paši ar saviem dienestiem to nodrošināt, viņi to var darīt, un to uh, stiprina arī definīcija izņēmuma gadījumiem, kas ir iekļauta direktīvā, līdz ar to no šī viedokļa es nedomāju, ka mūsu priekšlikums daudz ko maina situācijā. Tomēr, ja pašvaldība pieņem lēmumu un piešķirt uh, līgumu par šādu pakalpojumu sniegšanu uh, ārpus pašvaldības, eksternalizēt to, uh, Tad pirmkārt jau šodien, balsoties uz līguma principiem, viņiem eh, nav tiesības tiešā veidā šādas koncesijas piešķirt. Un pēc tam, kad stāsies spēkā direktīva, ja tā tiks pieņemta, tad pašvaldībām būs jāievēro konkrētas uh, procedūras, noteikumi, lai varētu piešķirt šādas koncesijas, bet katrā ziņā koncesijas neatstāja nekādu ietekmi uz to, vai eh, pakalpojums tiešā veidā sniedz valsts, iekšēja vai pašvaldība vai kā trešā puse. Un, ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu, tad arī starptautiskais aspekts ir svarīgs. Es atgādināšu, ka jau šobrīd koncesijas nav pakļautas eh, eh, kādiem starptautiskajiem nolīgumiem, piemēram, GPA. Līdz ar to Eh, trešo valstu eh, pretendenti atradīsies tādā pašā situācijā, ja viņi nebūs no GPA valstīm vai arī no valstīm, ar kurām Eiropas Savienībā ir divpusēja nolīguma. Any other contribution from the Commission? Vai komisija vēl vēlas ko sacīt? Lūdzu. Uh, tam... Jā, paldies priekšsēdētājiem priekšsēdētāji, es gribu stādīties priekšā, un sauc ko, Kosta Kurta, es uh, pārstāvu iekšējā tirgus ģenerāla direktorāta dienestu, kas nodarbojas ar publisko iepirkumu reformu. Es gribēju atbildēt uz Langes kunga jautājumu par sociālo un ekonomisko dempingu vēlos jūs informēt, ka šie jautājumi satrauc arī komisiju, un komisija vēlas novērst tādu situāciju, ka publiskā iepirkumā tiek uh, līgumi slēgti ar, ar tiem, kas neie. Uh, vēro eh, darba likumdošanu un vides aizsardzības normas, un komisija ir paredzējusi cīņai pret vides un sociālo depingu iekļaut vairākas normas, nosakot, ka mm, no konkursa tiek izslēgti to pieteikumu autori, kas neizpild noteikts nosacījums. Tas ir iespējams, bet nav obligāts pienākums līguma slēdzējai uh, iestādei neslēgt līgumus ar tiem pieteicējiem, kas nerespektē Eiropas Savienības normas uh, sociālajā un vidas aizsardzības jomā un arī attiecībā uz uh, sociālām un vides uh, normām starptautiskā mērogā, kas ir uh, iekļauts direktīvas pielikumā. Tātad ir paredzēta iespēja uh, noraidīt šādu pieteikumu. Tālāk līgums slēdzēja iestāde var izslēgt arī ekonomiskos operatorus, ja tiek uh, noskaidrots, ka tie ir pārkāpuši šīs uh, normas Eiropas Savienībā vai starptautiskā uh, mērogā. Nākošais uh, elements, runājot par uh, nesamērīgi zemiem uh, pieteik, zem ap, apjomu pieteikumiem ir iespējams izslēgt šādus pieteikumus, ja šī summa ir nesamērīgi zema uh, Eh, tādēļ, ka tiek pārkāpti iepriekš minētie noteikumi Eiropas Savienības vai starptautiskā līmenī. Un tagad došu vārdu Vārtam Vulmanam, manam kolēģim, kas nodarbojas ar starptautiskiem jautājumiem. Paldies! Es vēlos izteikt atsevišķu komentārus attiecībā uz eh, likumdošanas uh, Eh, aktiem, kas tika pieņemts 24. Eh, martā par trešo valstu piekļuvi eh, Eiropas Savienības publiskā iepirkuma sistēmām. Tas varbūt nav šodien darbs, darba kārtībā, bet ir svarīgi paskaidrot situāciju. Pirmkārt, Eiropas Savienība atrodas ekonomikas un budžeta krīzē, un šādā situācijā komisija uzskata, ka ir lab, ļoti svarīgi iepirkumos saņemt eh, atbilstošu vērtību iztērētajiem līdzekļiem. Tas ir viens elements. Otrs elements - tas, ka Eiropas Savienības publiskā iepirkuma eh, sistēma ir atvērts jau lielā mērā, tātad 85% ir jau principā atvērti tām valstīm, ar kuriem mums ir nolīgumi bet tāpat laikā Eiropas Savienība arī vēlas piekļuvi trešajās valstīs. Mēs redzam, ka šobrīd ir problēmas eh, panākt eh, piekļuvi tirgi trešajās, trešajās valstīs. Tāpēc eh, mēs uzskatām, ka nepieciešams radīt instrumentu, kas mums dos iespēju panākt sarunu procesā lielāku piekļuvu tirgiem trešās valstīs. Uh, Mums šobrīd ir viena norma par trešo valstu piekļuvi uh, um, Eiropas Savienības uh, iepirkuma sistēmai. Šobrīd tas balstās 58. pantu tad, uh, direktīvā. Tālāk par pašu priekšlikumu saturu. Komisija uzskata, ka attiecībā uz priekšlikumu iesaistītās puses uh, Ehm, bija ar atšķirīgiem viedokļiem, uzņēmumi vēlējās slēgt tirgu, val, savukārt tie iepirkums organizējušos iestādes pretējo vēlējās. Tātad e, pats galvenais ir atvērtība. Tikai ļoti īpašās situācijās e, līgumslēdzēja iestādēm ir atļauts e, nepieņemt pieteikums no pretendentiem trešajās valstīs. Tas būtu tāds uh, pamatnoteikums, kas ir iekļauts šajā instrumentā. Nu, es domāju, ka vēlāk būs plašāk šī instrumenta apspriešana, bet tās šobrīd ir tas vispārējais pārskats. Jā, tas šobrīd mums nav darba kārtība. Janik Žado? Yes, like an answer. Jā, es vēlējos uh, atbildi par vietējo saturu. Ja, Janik Žado jautājums par, uh, par šī vietējā un publiskā satura jautājumu. Tātad Eiropas Savienības sistēma ir atvērta, bet īpašos gadījumos ir iespējams izslēgt pretendentu pieteikumu no trešā valstī, eh, ja tas neatbilst konkrētām prasībām, bet mums nav nekādas eh, prasības saistībā ar eh, vietējo aspektu. Tad atgriezamies pie mūsu referenta, Žanluka Susta, noslēguma piezīmēm, lūdzu. Sī, prezidente, grācie. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Divdesmit piektajā jūnijā ir jāiesniedz grozījuma priešlikumi un 20. un 21. mēs izskatīsim ziņojumu. Diskusija bija dzīvīga, ļoti interesanta, un runa ir par pamatlietām. Ļoti daudz uzņēmumu konkurētspēja ir saistība ar iekšējā tirgus reorganizāciju, un publiskais iepirkums šeit ir ļoti svarīgs aspekts. Domāju, ka grozījumu priekšlikumu būs uzlabojums, un mums ir jāņem vērā tas, ka mums ir pašiem sava institucionālā kārtība, kur ir jābalstās uz subsidaritātes principu. Ir tādi jautājumi, kādus minēja Žardokungs, aspekti, kas ir cieši iesaistīti vietējā kontekstā ar konkrētām pašvaldībām, reģioniem, un šeit būtu jāņem vērā konkrētās normas, piemēram, kā tiek organizētas skolu ēdnīcas, to taču visu nevar atstāt starptautisku normu ziņā. Nav nekādu šaubu, ka pāris principi komisijas tekstā ir tipiski tādai politikai, kura tika īstenota vēl gadus atpakaļ. Runāt par tirgu, tas viss ir ļoti skaisti, taču iekšā, iekšē mēs vēlamies lietas, kas atbilst subsidiaritātes principām. Tas attiecas uz infrastruktūru, uz starptautiskajām attiecībām, lielie publiskā iepirkuma konkursi, kur starptautiski vēl nepastāv šis savstarpīgums. Mums jāņem vērā arī dažādās iespējas, izslēgšanas iespējas, kad tas būtu piemērots. Par to jau mēs esam runājuši un darbojušies saistībā ar Valkensteina direktīvu un iespējams tas varētu negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu. Šeit ir jārīkojas ļoti uzmanīgi un ir jāatcerās mūsu institucionālās struktūru. Paldies! Jā, tas šis ir ļoti politiski nozīmīgs jautājums. Šo ziņojumu projektu izskatīsim jūnijā pēc diviem mēnešiem un pēc tam valstsēmas plenārsēdē ir paredzēts septembrī. Tagad 22. darba kārtības punkts tirgus uh, piekļuves uh, regula tā saucamā, proti tā ir 2007. gada regula attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu no to reģionu vai valstu saraksta, kas pabeigušas sarunas. Tas ir likumdošanas jautājums, normatīvs jautājums. Mēs esam atbildīgā komiteja, referents ir Dēvids Mārtiņš, mums jau ir notikusi pirmā viedokļa apmaiņa, un tagad mēs izskatīsim ziņojumu projektu. Uh, Šis teksts jums ir izdalīts, un tagad es dodu vārdu Dēvidam Mārtinam. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu īsi. Mēs jau par šo jautājumu esam apspriedušies iepriekš, un kā jūs uh, uh, norādījāt, uh, tas ietilpst paketē par EPA, bet PTO nolīgums beidzās 2007. gadā. Šis nolīgums ir parafēts un karā, Karību jūras valstis ir noslēgušas pilnu EPA un arī klusā okeāna EPA ir iestājies spēkā un tagad sarunas ar Āfrikas valsts valstīm ir, uh, nav tik veiksmīgi noristinājušās, un mēs esam vairāk sarūtināti ar dažām valstīm. Ir uh, parakstīti nolīgumi, dažām ir parafēti, ar citām valstīm nekas nav noslēgts. Kad uh, PTO uh, īpašais režīms beidzās, tad uh, pastāvēja uh, briesmas, ka vairākas valstis nevarēs piekļūt mūsu tirgumu, un tad mēs parakstījām īpašu mm, nu, vienošanos 2007. gadā nodrošinot 36 valstu piekļuvi mūsu tirgumu. Komisijas priekšlikums ir tāds, ka ir uh, jānosaka 2014. gada 1. janvāris, kad beigsies uh, šis process, kā ir jāratificē EPA vai arī valstis, kas nav ratificējušas, tās uh, atgriezīsies pie GSP režīma visgrūtākā situācija ar Botsvanu un Namībiju, jo tām nav pie kā atgriezties, tās nebija iekļauts arī GSP uh, sistēmā, un tās atradīsies ļoti uh, grūtā situācijā, cenšoties piekļūt mūsu tirgumu. Ko vēl uh, Kēnija ir paudusi bāžas par tirgus piekļuves regulas darbības beigām attiecībā uz uh, ziedu tirgu, kas nodrošina 23-24% no šīs valsts uh, eksporta un uh, ļoti būtiska ir valsts ekonomikai. Eh, no vienas puses piekrītu komisijas pieejai, tas bija pagaidu risinājums un gal galā kaut kam tā, kaut kā tam jāpieliek punkts. Ja mums eh, būtu spēkā joprojām atkāpes, tad mēs pārkāptu PTO noteikumus, un ja šīs atkāpes būtu laikā neierobežotas, tad tas arī būtu pretrunā ar PTO noteikumiem, un tādēļ mums ir jānosaka termiņš. Es neapšābu to, ka ir nepieciešams termiņš jautājums par to, kad to noteikt. Komisija ierosina 2014. gada janvāri. Manuprāt, tas ir pārāk īsts termiņš Un mūs, šīs uh, iesaistītās valstis, AKK valstis, to uzskata dažas par, par šantāžu. Un mans ierosinājums būtu noteikt termiņu, bet noteikt to divus gadus vēlāk, 2016. gada 1. janvāri. Minēšu vienu piemēru. Kenija ja tā paraksta EK grupa līdz jūnijam, jūlijam, tad ir labi, bet ja nē, tad notiks eh, pēc tam vēlēšana šai valstī, kad eh, nekas nevirzīsies uz priekšu, pēc tam būs pēcvēlēšana periods un sarunas par valdības veidošanu un eh, atkal nekas nenotiks, un tādēļ šis 2014. gada termiņš ir ļoti neizdevīgs. Tāpat uh, Botsvanā un uh, Kenijāši viņi saka, ka tās nav viņu vaina Namībijas gadījumā, bet gan uh, šo valstu attiecības ar Dienvidu Āfriku ietekmē šo situāciju. Un tādēļ priekšsēdētājs uzskata, ka 2014. gads ir pārāk tuvs termiņš. Protams, termiņš ir nepieciešams. Es ierosinu 2016. gadu. Jā, tāds zāla man risinājums, saka priekšsēdētājs. Sāksim uh, diskusiju, uzklausīsim ēnu referents. Tagad Kristofers Fjellners no EPP. Paldies priekšsēdētāji, paldies Deivid. Es saprotu, ko Deivids cenšas mums uh, izskaidrot un kādas viņam ir bažas bet man tomēr ir diezgan grūti piekrist šī termiņa pagarinājumam, un es minēšu argumentus. Pirmkārt, mēs zinām, ka sarunas par EPA sākās 2007. gadā. Tātad ir paredzēti septiņi gadi šim procesam, un tas taču ir ilgs laika periods, un ir valstis, kas ir noslēgušas EPA, un ir tā negodīgi pret tām valstīm, ar, kuras jau ir noslēgušas EPA, teikt, ka, nu, citi jau tā kā tā visu arī dabūs, un kāds tad ir tas stimuls, tas ir patiesībā tāds negatīvs signāls, ko mēs dodam uh, šīm valstīm. Tālāk, kā. Ka risināt šo jautājumu. Un, un patiesībā mums ir jāizvērtē, kas tad notiks, kādas būs sekas, ja mēs piešķirsim šo pagarinājumu. Tad tas mazinās vēlmi noslēgt EPA, tad uh, mēs atgriezīsimies pie parastās kārtības, un mēs nevarēsim šo laiku pozitīvi izmantot. Un patiesībā šie septiņi gadi, kas bija mūsu rīcībā, mani neiedrošina teikt, jā, nu divu gadu laikā tad mēs visu būsim pabeiguši un atrisinājuši. Es um, tiešām uh, uzskatu, ka šajā kontekstā ir jāraugās uz atsevišķām valstīm, piemēram, uz Keniju. Jā, un katrā gadījumā, kad notiek tirzniecības sarunas, tad uh, viss tiek reducēts uz vēlēšanām. Kaut, jau, kaut kur jau notiek vēlēšanas, un tad viss tiek pieskaņots vēlēšanu grafikam, un tad uh, notika vēlēšanas, un pēc tam vēlēšanām atkal nekas nenotika. Un jūs minējāt Botsvanu un Namībiju, jā, jūs teiktais arī atbilst patiesībai. Uh, Bet eh, ko dos šie divi papildus gadi, ja problēmu rada Dienvidāfrika, nevis Botsvana un Namībija? Vai tad, vai tad šie divi papildus gadi kaut ko palīdzēs? Mēs Eiropas tautas pārtejas grupā Eh, drīzāk skatāmies no tādas eh, juridiskas perspektīvas uz šo jautājumu. Es, protams, neesmu eh, starptautiskās tirzniecības jurists pēc profesijas, bet es domāju, vai tad šī situācija ir pieņemam Pasaules tirzniecības organizāciju, un ja mēs to vēl pagarinām, vai tad tas neradīs vēl citus sarežģījumus mums? Es domāju, ka Eiropas Tautas partijas grupa atbalstītu reģionālās komitejas uh, uh, pieju neapstrīdēt šo jautājumu PTO, bet uh, gan iet iedarbināt tos nolīgums, kas jau ir noslēgti, jo uh, risinājums ir nevis regula par piekļuvu tirgumu, bet gan EPA. Paldies! Paldies! Nākošais ēnu referente ir Nikola Renaldi. Thank you, thank you, President. Nikola Renaldi no Aldi. Paldies, priekšsēdētāji! Mans uh, viedoklis ir tāds, ka mums jāatbalsta komisijas priekšlikums vairāku iemeslu dēļ, kas pat nebūtu šeit vēlreiz jāatkārto. EPAS nesākās 2007. gadā, tām bija jābeidzas 2007. gadā, sākums bija 2001. gadā. Jums ir pilnīgi taisnība. Mēs jau tā esam jau pagarinājumu piešķīruši uh, uz ilgu laiku. Un mani arī diezgan iespaidoja diskusijas, kas notika uh, Attīstības komitejā viņi vispār nevēlas neko regulēt, nekādus termo, terminus noteikt, pat manas grupas pārstāvi tā domā, domājot par attīstības veicināšanu, tā sakot. Tas, ko teica Kristofers, pilnībā atbilst patiesībai bet es arī piekrītu šim zāla man risinājumam, ko piedāvā referents. Jā. Nav jau tāda ideāla risinājuma, un nav tāda vienīgā pareizā risinājuma, ko mēs varētu pieņemt. Mums ir uh, Eh, jāizvērtē plusi un mīnusi eh, katrai atsevišķai nostājai. Un zināmā mērā, ja mēs ņemam vērā visus elementus, ja mēs šajā brīdī gaidīsim vēl divus gadus un pēc tam varbūt vēl vienu gadu, tad ar to nekas nebeigsies, šīs epas nebeigsies un mēs jau esam gaidījuši un pagarinājuši šo terminu, un tas patiesībā ir arguments mm, tam, ka ja šīm valstīm piešķirs vēl divus gadus vai vienu gadu, tad tā jau nebūs katastrofa ne EPA, mm, ne Eiropas Savienībai, no šīm valstīm, bet es vēlētos tomēr uh, lūgt uh, precizējumus. Uh, par dažiem jautājumiem. Tātad, ja mēs nenoteiksim termiņu, tad mums būs sarežģījumi ar PTO. Mēs jau šobrīd mums varētu šādi sarežģījumi rasties. Ja mēs atliksim šo uh, termiņu vēl uz pāris gadiem, jūs, Dēvi, teicāt, ka tas mūs pasargās no no problēmām ar PTO, vai jūs varat to apliecināt, ka tā tas būs? Tātad tas būs vēl uh, pagarinājums un ar to viss beigsies. To mēs, protams, varam minēt kā argumentu Ženēvā, bet es gribētu tomēr uh, precizējums no jūsu pasas. Otrkārt, par kādu tirzniecības apjomu mēs šeit runājam, var ir pieejami kādi dati, jo tā kā Eiropas Savienības tirzniecība ar AKK ka tās apjoms ir tik neliels salīdzinot ar uh, visu pasaules tirzniecību, tad tas um, sarežģījums um, mums nesagādās. Sardīs, jā. Tālāk stērdekungs. Jā, es piekrītu Kristoferam. Problēma, Dēvid, ir tajā, ka skatoties situāciju ar EPA, komisijai bija uh, saulēk tā kā nūja, ar kuru varēja gan izvērst sitot, panākt eh, pakļaušanos, un eh, tas ilgtermiņā ir radījis problēmu. Bet nenosakot nekādu termiņu, tad mēs nekad arī eh, nepanāksim to, ka tiks noslēgts šie līgumi. Un tas nav godīgi pret tām valstīm, kas jau ir parakstījušas šos EPA līgumus. Uh, Tā kā neesmu pārliecināts, ka varu piekrist jums eh, termiņu pagarināšanai. Eh, jūs pieņemat, ka jūs vēlreiz ievēlēsiet, jūs būsiet referents joprojām pie šī jautājuma. Eh, tur tālāk ir Telera, Telers zaļie. Paldies, priekšsarētāji, paldies, Dēvid, par sagatavoto ziņojumu. Strasbūrā bija sanāksme, tikām mēs, mēs, ēnu referenti. Dēvids eh, bija ļoti atvērts pret mūsu komentāriem. Eh, tiepaši tam, ka mēs dzīv, nedzīvojam ideālā pasaulē, un ja katra AKK valsts uh, tai būtu uh, noslēgts EPA līgums, tad uh, tā būtu ideāla pasaule, bet šis spiediens, kas tagad tiek izdarīts uz šīm AKK valstīm, nav samērīgs ar uh, to ekonomisko vērtību, ko mēs iegūtu. Tātad vai nu nav noskaņojums īsti slēgt EPA līgumu šīm valstīm, vai arī viņiem tas nav iespējams, vai nu trūkst infrastruktūra vai kas cits. AKK valstu ministra padome 2011. gadā jau sprieda, ka uh, regulējums vēl vairāk eh, izjauc šo līdzsvaru par sliktu AKK valstīm, līdz ar to viņi arī noraidīja šo priekšlikumu. Ja atsevišķas valstis padodoties spiedienam, paļau, eh, paļauj šim spiedienam un noslēdz EPA, tad eh, tas vēl vairāk izjauc reģionālo situāciju. Mēs īsti Nevaram pieņemt eh, komisijas arguments par labu regulāju, ka, ka tie būtu pamatot. Tā nav taisnība, ka Eiropas Savienība uh, būtu pirmā salīdzinājumā ar uh, eh, PTO kā atbildētāja kāda no valstīm uzsāk šo procesu. Un GSP jau nav derīga opcija, jo griezties ziedi, lielopgaļu un daudz citi produktu tiek uzskatīti par eh, sensitīviem un neatbilst prasībām, kas tiek izvirzīti GSP režīmam. Un mums bija arī eh, pārsteigums, ka Haiti, kas, kur ir ska, skārusi šī katastrofa pirms diviem gadiem, ir viena no tām valstīm, kurai tiek draudēts ar eh, preferences tarifu atņemšanu, ja tā neparakstīs EPA. David bija ar eh, Devits ierosināja atlikt eh, šīs regulas īstenošanu uz diviem gadiem, bet es domāju, ka situācija pēc diviem gadiem būs tā pat, kā tā ir tagad. Mēs aicinātu pārskatīt šo ziņojumu un ierosināt pilnīgi regulas noraidīšanu. Paldies, saka priekšsarētājs, ja atļausiet eh, man arī izteikties, tad noteikti. Uh, tagad uh, eh, Langerkungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Man arī ir jāatzīst, ka sarunas par EPA ir piedzīvojuši ne tikai neveiksmi daudzās jomās, jo citas partneru valstis nav pratušās un piekāpušās, bet gan tās nav izdevušās tādēļ, ka Eiropas komisijas um, vadība nebija organizēta diezgan partnerattiecību tādā garā. Un tādēļ, manuprāt, nav pareizi, ka mēs izmantojam šo EPU kā piespiedu līdzeklu, sakot, vai nu jūs to parakstat, vai arī nepiekļūsiet tirgumu. Ja mēs uz, uztveram nopietnu partnerattiecību nolīgumu, tad ir jābūt arī šādām partnerattiecībām. Šādā garā ir jāved sārunas un arī rezultātam jābūt šādā garā. Īpaši runājot par EPA Āfrikas dienvidos šeit ir jākonstatē, ka pastāv dažādas iekšējas problēmas attiecībā uz muitas uh, uniju un arī lielas problēmas arī Eiropas Savienības pusē attiecībā uz šo sarunu vešanu. Tādēļ es tagad izvairīšos tā ļoti strikti piekrist, ka mēs izmantojam šo instrumentu kā piespiedu līdzekli, lai panāktu EPA. Jo pēc būtības EPA nozīmē kaut ko pilnīgi citu. Tādēļ Es pilnībā atbalstu Deivida priekšlikumu, ka mēs piešķiram divus gadus, bet ar skaidru nostāju, kā balstoties uz PTO nosacījumiem. Mums ir jāņem nos šie nosacījumi vērā, tādēļ atbalstu Deivida priekšlikumu. Paldies! Allow me to Paldies, ļaujiet man arī pašam iesaistīties diskusijā, saka priekšsarētājs, jo es biju pie vadītājs delegācijai uz Keniju un Zambiju, un man tiešām ļoti interesē eh, vienpusējās tirdzniecības preferences. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka nevaram turpināt šo situāciju Ne tikai par to, ka tas nav savietojams ar eh, PTO, bet tāpēc, ka arī situācija nav godīga pret eh, tām valstīm, kas negūs labumu no šīm preferencēm, jo vienkārši nav eh, šā AKK valstu grupā. Tāpat valstis Dienvidamerikā, valstis Āzijā, kuras ir līdzīgā attīstības stadijā bet nebauda šo ambiciozo un um, labvēlīgo režīmu. Tā kā šeit ir ne tikai runa par legalitāti, bet arī par taisnīgumu, par to, kā Eiropas Savienība izturas pret visām valstīm vienādi. Tātad par to ir runa. Līdz ar to es uzskatu, ka pašreizējā situācija nevar turpināties. Mums tā ir jāpārtrauc. Vai tas notiks pēc viena vai pēc diviem gadiem, tas, lai paliek šīs komitejas locekļi ziņā, bet es noteikti atbalstīšu komisijas priekšlikumu tā būtiskākajos mērķos, respektīvi skaidri pasakot, ka situācija turpināties nevar, uh, Tā ir jābeidz. Uzklausīsim komisiju tagad. Sandra Kalina. Paldies, labdien! Es savā prezentācijā vēlētos par pirmo un trešo grozījumu runāt. Un vēlos izteikties pietiekam īsi. Pirmkārt, Paldies par ziņojumu pašu un arī šo interesanto diskusiju. Strādājot pie šāda jautājuma, ir labi konstatēt, ka tas ir uh, interesants jautājums arī Eiropas parlamentam. Par pirmo grozījumu. Uh, mēs ar cieņu iebilstam, jo tas ir pretrunā ar apsvērumiem par kopīgo sapratni par deleģētajiem aktiem tas atšķiras arī no uh, pārējiem parlamentu grozījumiem par šiem jautājumiem. Es pat uh, teiktu, ka attiecības starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju attiecībā uz uh, deleģētajiem aktiem tie ir vispārējās saprašanas ietvaros veidoti un mēs neredzam nepieciešamību mainīt šo situāciju, balsojot uz vienu tiesību aktu. Tālāk, attiecībā uz trešo grozījumu, tā kā esmu ļoti tehniska persona, vēlos eh, atsaukties uz vairākām lietām, kas no tehniskā eh, viedokļa nav korektas. Ziedi nokļūstot Eiropu saņem maksimums 7% ieved muitu, nevis 23% runājot par Botsvanu un Namībiju un Dienvidā Afriku, ir absolūti skaidrs, ka Botsvana un Namībija gūst labumu no provizoriska piemērojamības eh, attiecībā uz kādām normām, kas varbūt nav pilnībā likumīgas. Bet eh, Dienvidā Afrikai situācija ir savādāk, līdz ar to runājot par šo eh, reģionu mums tad ir jāuzmanās, jau piesardzīgi jārunā, kurš ir kurš. Nu, līdz ar to varbūt e, neminēt konkrēti valsts nosaukums. Rinaldi kungs sacīja, vai mēs varam aizstāvēt e, AKK valstu intereses, jo tās ir, zinām, vērā viņu pašu intereses. 12 gadus pavadot e, Ženēvā, es domāju, ka tu katrā ziņā nav atrodam Ženēvā. Haiti jautājums. Nu, tur mēs varētu runāt par taisnīgumu. Ja jūs esat eh, tādā pašā situācijā, tad likums eh, pret jums attiec vienādi. No likuma viedokļa ir vienalga, kādā krāsā ir jūs āda vai mati. Bet eh, katrā ziņā būs ABA režīms piemērots šajā valstī. Un katrā ziņā šīs uh, režīms paliek vēl viena iespēja. Tālāk trešais grozījums kopā ar paskaidrojošo tekstu, kas bija pievienots ziņojuma projektam, bija ļoti interesanti ar to iepazīties. Es pat teiktu, ļoti labs apraksts eh, šim kā tādam pārējušam risinojumam. Es jau teiktu, ka mums jau šobrīd ir jāmaina to valstu skaits, Eh, kas ir, nav ratificējušas eh, šo līgumu, tās ir 17, nevis 18, un esam pārliecināti, ka šo valstu skaits samazināsies tuvāko divu gadu laikā, tuvojoties nulai. Par paskaidrojošo paziņojumu es dzirdēju vārdu spiediens, spiedienu izdarīšanu un tā tālāk. Es teiktu, ka tas, kas mums šobrīd ir priekšā, ir īstais brīdis, un es nejauktu uh, Eh, šīs divas lietas. Būtu grūti pārliecināt eh, manu komisāru, ka mums ir šobrīd eh, sarunās iespēja, jā, mums ir priekšlikums Eiropas parlamentam un padomēji, lai izdarītu spiedienu uz sarunām. Nē, tā tas nav. Pamatojums šim likumdošanas aktam ir tāds, ka attiecības tiek veidotas uz stabilu, prognozējumu juridiskā pamatā ar visām no tā izrietošajām sekām. Un tad nākamā rinkopa, kur tiek runāts par tik vi īsa vienpusēja termiņa noteikšanu, nu, varam par to runāt tādu viedokļu apmaiņā. vai, tie, vai tiešām ir iespējama pareizā izvēle. Un viedokļa apmaiņā es tad teiktu, ka mums, mums pat nav termiņš. Termiņš ir jau pagājis 2007. gads. Paskaroties īsumā uz EPA līgumu vēsturi, Vienošanās tika noslēgta 99. gadā ar AKK valstīm. Viņas eh, šīs valstis prasīja uh, šīs valsts, tā kā jūs devāt mums vienpusējas preferences, nē, tā nē, mēs vēlamies partnerību, īstu partnerību. 2000. gadā bija Kotonu nolīgums, un e, šī secība ir interesanta. Viss koncentrējas uz izteikumos uz PTO, bet, ja drīkstu tā teikt, tad varbūt tas nav pareizais e, viedoklis uh, par to, ko izvēlējās AKK valstis. Uh, 99. gadā tās eh, vēlējās partnerību un pēc tam savādāk jau šo sadarbību. 2000. gadā Katonu nolīgums, es Dohā biju personīgi, eh, slavenās atrunas eh, laikā tika panākt vienošanās, tā skaitā par banāniem, un 2007. gada termiņš bija termiņš, kur mēs panācām uh, pateicoties spiedienu izdarīšanai arī no AKK kolēģi puses. Tad, tad tas radās ar Filipīnas, Kostarikas un vēl faktisku reāli esošu e, cilvēku viedokli par 2007. gadu notikumiem. Tā kā ir, protams, zināms e, solidaritātes arī aspekts, starp šīm valstīm, bet 2007. gadam īsti nav tādas eh, nozīmes, eh, kas, kas nepieder pie AKK valstīm, un šādam apgalvojumam īsti nevar piekrist. 2008. gadā mēs jau bijām pārsnieguši termiņu, un es Ženēvā esot to arī jūtu. Bija daudz kas cits arī, kas notika to brīdi, bet 2008. gadā cilvēki jau skatījās vaicājoši mūsu virzienā kā potenciāliem partneriem. Līdz ar to cik daudz mēs esam jau pārsnieguši šo termiņu 2014. gadā. Eh, no mana komisāra puses bija jau tas liels solis piekāpšanās, eh, lai noteikti šādu termiņu. Un ja, ja mēs to kaut vai par gadu vēl pavirzītu, es šeit pat neteiktu, ka tās nav pat tādas eh, karikatūras Eh, aspekts, bet politiskais signāls, ka mēs kaut vai par gadu pabīdam šo termiņu, ka galu galā mums nav konsekvence politikā. Tās tukšas runas. Tad iznāk, ka skatoties, kas tā ir pa valsti, tad mēs izturamies pret jums atšķirīgi. Ja jūs esat viena valsts, tad jūs saņemat EPA, tad jums ir bez kvotām, bez ievedmuitas režīms Nav brīvās tirzniecības nolīguma, kuram būtu šāds nosacījumu kopums, kas būtu tik asimetrisks. Asimetrija varbūt ir laba priekš AKK valstīm, bet to noteikti gribētu arī mūsu partneri Centrālā Amerikā, bet viņi neko tādu nesaņēma viņi nesaņēma arī kumulāciju, jo pilna kumulācija ir eh, salīdzināms ar tādu limuzīnu, tas nāk kopā ar EPA līgumiem. Tātad abi šie parametri, produkta aptvērums un arī nosacījumi tika izmainīti. Un šobrīd pat mums bija arī atšķirīga apiešanās vai attieksme pret tā kā, kā valstīm. Jo tā nekad nav bijis, ka mēs eh, vispirms eh, piešķiram valstī E, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, vai jūs varētu lūdzu beigt savus e, izteikums, mums trūks laika. Jā, tātad es vēlos e, koncentrēties uz tiem elementiem, kas ir būtība pa pašiem, pašiem sarunām šajā paskaidrojuma tekstā, vai šie jautājumi tiek atrisināti vai nē. Tas nav Eiropas Savienības interesēs Eh, noslēgt eh, līgums, kas nav līgumslēdzēju pušu interesēs. Galu galā šie divi gadi ir noderīgi, bet tie var nav īsti ne, nepieciešami. Es varu uh, pierādīt katram reģionam, ka šobrīd ir īstais brīdis. Uh, Pārceļot šo termiņu par vienu gadu kaut vai jūs uh, izmaināt šo īsto brīdi šo inerces momentu. Tad, attiecīgi, mainās situācija arī konkrētajā valstī. Viņam ir jāsniedz atbalsts, nevis izdarot uh, spiedienu vai, vai zaudējot atbalstu. Vai izmantojot kaut kādus valsts iekšējos argumentus, lai pagarinātu šo termiņu vēl ilgāk. Nebūtu arī godīgi AKK pasaulē, kā Sterdikungs to sacīja, ka tie, kas ir parakstījuši un, un dalījumu ar tiem, kuriem nav. Eh, es minēšu piemērus. Lūdzu īsus piemērus, saka priekšsarētājs. Jā, tātad viena valsts eh, izvēlējās neslēgt EPA 2007. gadā, jo sacīja, Mēs šobrīd nevaram uzņemties šādas saistības. Otra valsts, kaimiņu valsts, noslēdz EPA līgumu. Ratifikācija joprojām nav notikusi. Šīs divas valstis 2014. gada 1. janvārī, ja termiņš tiks pārlikts, vēl tālāk šīs valsts, es runāju par Gabonu un Kamerūnu ka man joprojām eh, izbaudīs vēl gadu ar preferencēm, kaut arī nav izdarījusi absolūti neko atšķirīgu no Gabonas. Savukārt Gabona, kas 2007. gadā nav parakstījusi EPA, maksās, maksā no, nodevs šodien, un 14. gadā arī MFA nodevs maksās jo skaidrs, ka 14. gada 1. janvāra tās tiks piemērots. Līdz ar to ar šādu pavisam īstu piemēru varam pierādīt, ka šī nav, šī nav neitrāla situācija. Pat ar vienu gada pagarinājumu mēs politiskā ziņā radīsim ļoti atšķirīgas situācijas. Politisku eh, nekonsekvenci. Paldies, saka priekšsarētājs. Noslēdzošās piezīmes no referenta puses. Keith Taylor Paldies, Kits Teilors uh, teica par uh, to, ka te tiek izdarīts spiediens uz to, ka šī regula darbotos laikā neierobežot. Jā. Es uh, klausoties šīs pēcpusdienas diskusijā varu teikt, ka šāda nostāja varbūt nemaz nav tik nepareiza. Komisija sākumā teica, ka šeit ir runa par virzību uz priekšu un ka tam nav nekāds sakara ar spiedienu, bet beigās tagad mēs dzirdējām tomēr, ka šeit ir runa par spiedienu uz tām valstīm, kas vēl nav parakstījušas nolīg šos nolīgumus. Un, ja mēs ticam EPA, tad uh, ir um, netaisnīga attieksme pret vienām valstīm un otrām, jo ir valstis, kas ir parakstījušas EPA un tām ir, uz tām ir izdarīts spiediens un tas maina šo sarunu dinamiku un šeit patiesībā nav runa par taisnīgumu vai netaisnīgumu attiecībā uz tiem, kas ir parakstījuši vai kas nav ir valstis, kas ir parakstījušas EPA tādēļ, ka tās uzskatījušas, ka tas ir viņu valstu interesēs. Bet galvenais arguments ir šeit uh, par to, vai uh, visa šī situācija ir savietojama ar PTO noteikumiem vai nē. Uh, jautājums, no kurienes radās šis uh, datums par 2014. gada 1. janvāru, kādēļ ne 12. 2013. vai 2012. gada 1. janvārs. Un kādēļ tieši šis datums ir izraudzīts? Varbūt vienīgi tas, ka komisijai ir tagad skaidrs, ka ir jāizdara spiediens uz šīm valstīm, lai tās parakstītu EPA nolīgums lai Āfrikas valstis saraksta EPA nolīgums, kam tās nepiekrīt tā vietā, lai uh, vestu sarunas un panāktu vienošanos, jo galu galā, ja 2016. gadā uh, šī vienošanās nebūtu parakstīta, tad būtu alternatīvs režīms spēkā, bet mums nevajadzētu uzstāt uz sasteigtu sarunu pabeigšanu, un to varēs darīt tikai uh, tad, kad būs uh, apstiprināta regula un kad būs zināms uh, termiņš un nosacījumi. Manuprāt, šī regula arī rudenī nebūs vēl pieņemta, un, un tad jau tik un tā vēl paliktu gads, lai, lai to īstenotu. Un es tikai gribēju runāt par uh, problēma par informācijas uh, sniegšanu, par to, ko tas nozīmē. Piemēram, Zimbabve ir pārakstījusi šo nolīgumu, bet 18 valstis. Yes. Uh, Paldies par šīm izcilajām debatēm. Tagad uh, grafiks, uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. mājas izskatīšana komitejā 20. jūnijā un plenārsēdē visdomājams, ka tas notiks septembrī. Tagad 23. darba kārtības punkts delegācijas vizīte Austrum Āfrikā. Vienīgais, ko varu piebilst šai sakarībā, ir tāds, ka Tā bija ļoti pamācoša vizīte, mēs daudz ko uzzinājām šīs braucienu laikā. Tagad 24. darba kārtības punkts - valsts atbalstīt eksporta kredīti. Tas ir ziņojums par regulas īstenošanu. Tā tika pieņemta, manuprāt, pagājuši gadu. Mūsu referents ir Janiks Žado, kurš bija referents arī par šo tiesību aktu un dod viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka notiek šāda diskusija, jo kopš tā brīža, kad uh, parlaments eh, pieņēma šo tiesību aktu koplēmumu procedūrā, ir ļoti svarīgi, lai mēs sekotu, kā tiek īstenoti re, īstenotas direktīvas un regulas, ko mēs pieņemam. Gribu teikt, ka man par lielu iepriecinājumu zālē atrodas gan komisijas pārstāvi, gan padomas sekretariāta darbinieki, kuri piedalās uh, darba grupu sēdēs par eksporta kredītiem un ceru, ka arī viņi piedalīsies mūsu diskusijā. Šī diskusija notiek uh, īstajā brīdī, jo šīs regulas īstenošana nosaka to, ka dalību valstīm tagad ir jāsniedz uh, uh ziņojumi par to, ko mēs esam nolēmuši. Un ir interesanti zināt, kā šī diskusija notiek uh, padomē. Ja jūs atceraties, uh, par ko mēs runājām šajā komitejā, pastāvēja uzskats, ka ļoti būtiski, lai komisijā attiecībās ar mūsu tirzniecības partneriem nodrošinātu vienādus spēles noteikumus attiecībā uz eksporta kredītiem. Un šī diskusija bija paredzēta jau pirms pāris nedēļām, bet komisijas pārstāvi toreiz bija Ķīnā, lai vienotos par sapratnes memorandu starp Ķīnu un ASV. Un, ja atceraties, priekšsēdētā jūs 3. janvārī nosūtījāt mūsu komitejas vārdā vēstuli Danijas prezidentūrā, jo jau toreiz mēs konstatējām grūtības lēmumu īstenošanas procesā. Tātad, kādi ir tie punkti, kas rada vislielākos sarežģījumus? Pirmkārt, padomē. Proti tā ir ideja par to, ka eksporta kredīta aģentūras iesaistās uh, starptautiskajā tirsniecībā un tām ir jāpildā tādas pašas uh, saistības, kā nosaka vienotā tirsniecības politika saskaņā ar līgumu 21. pantu kad mēs vedām sarunas ar Ungārijas prezidentūru, uh, mēs uzskatījām, ka eksporta kredītu aģentūras darbībai ir jāatbilst vispārējām savienības normām par ārējo darbību, demokrātiju, cilvēku tiesību ievērošanu, attīstības veicināšanu. Tātad. tad tas nozīmēja, ka šim, šiem pārskatiem ir jāatbilst līguma 21. pantam. Bet tagad, kad mēs esam saņēmuši Britu projektu, tad izrādās, protams, es šeit nerunāju par specifiskiem Britu aspektiem, bet ja mēs runājam par šīm atskaitēm, tad uh, rodas tāds priekšstats, ka mūsu priekšā ir absolūts vakums. Jo parlaments, kad mēs vedām sarunas ar prezidentūru un padomi, mēs uzskatījām, ka tai brīdī, kad eksporta kredīta aģentūras izmanto valsts līdzekļus, publisko finansējumu, ka tām jādarbojas saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem. Šobrīd ir pienācis tāds izšķirošs brīdis, ka dalībvalstīm ir jāiesniedz pirmie ziņojumi. Protams, mēs apzināmies, ka būs nepieciešami divi, trīs gadi, lai panāktu visu, ko mēs, eh, par ko mēs vedām sarunas, bet tomēr ir eh, jānodrošina, lai pirmajā gadā jau eh, būtu jūtama vēlme iesniedzot šos ziņojumus, ņemt vērā Eiropas Savienības tiesību normas un mērķus. Paldies! Tagad uzsāksim um, debates. Vai komitejas deputātiem ir kādi komentāri? Ja nē, tad uh, dosim vārdu uzreiz uh, komisijas pārstāvim Oliveram Satonam. Mm -hmm. Pa, ziņu, referenta vērtējums ir ļoti negatīvs, saka priekšsēdētājs. Nē, nē, komisijas pārstāvs saka, vienmēr viņam ir ļoti konstruktīva pieeja bijusi. Eh, te nevar būt runa vēl par vērtējumu, un neesam saņēmuši pagaidām ziņojums. Vispirms vēlējos pateikties referentam ne tikai par viņa ieguldījumu priekšlikumu pieņemšanas procesā, bet arī par viņa attieksmi pret praktiskiem jautājumiem, kad šie ziņojumi ir jāiesniedz. Mēs vienojāmies par grafiku, ka līdz jūlijam dalību valstīm ir jāiesniedz uh, 2011. gada ziņojums, un pēc tam komisija oktobrī sagatavos gada pārskatu Eiropas parlamentam, balstoties uz šo informāciju, iekļaujot informāciju par to, kā um, eksporta kredīta aģentūras ievēro Eiropas Savienības uh, norm, saistības un mērķus. Mums ir jāraugās par to, lai Eiropas Savienības tiesību akti tiktu pilnībā ievēroti. Tagad runājot par to, kādi ziņojumi dalību valstīm būs jāsniedz un kā nu, pārskatu sagatavos komisija kā jau es teicu, pielik, pirmā pielikuma pirmajā daļā ir skaidri noteikts, par ko ir jāziņo dalību valstīm saskaņā ar dalību valstu likumdošanu par aktīviem, pasīviem un tā tālāk. Padomē ir sagatavots kontrols saraksts, lai veicinātu šo darbu, lai nodrošinātu to, ka saņemam visu nepieciešamo informāciju, lai sagatavotu gada pārskatu. Šis uh, kontrols saraksts pilnīgi atklāti ir apspriests ar Eiropas parlamentu un tā referentu, un mēs uzskatām, ka balstoties uz dalību valstu labo gribu, mēs varēsim sagatavot gada pārskatu kas uh, būs pieņemams šai institūcijai un kā tās palīdzēs atbilstoši izvērtēt uh, eksporta kredīta aģentūra darbu. Bet ja mēs nesaņemsim nepieciešamo informāciju, šāda pārskata sagatavošanai, tad tas mums būs jāpieņem zināšanai un atbilstoši jārīkojas. Bet uh, balstoties uz tām debatēm, kas šobrīd notiek padomē, esam pārliecināti, ka mēs uh, saņemsim šo informāciju. Varbūt pirmajā reizē viss nebūs absolūti perfekti, bet esam pārliecināti, ka mēs spēsim uh, panākt savstarpēju sapratni par, šo, par šiem ziņojumiem. Un noslēgumā vēlējos norādīt, ka šis ir tikai sākuma posms, vēl neesam saņēmuši dalību valstu ziņojumus, un mums ir uh, jāgaida gada otrā puslē, lai varētu atkal par šo jautājumu diskutēt referents uh, atsaucās uz uh, jaunu attīstību eksporta kredītu jomā attiecībās starp apvie, šo memorandu starp apvieno eh, ASV un eh, Ķīnu. Eh, Ķīnas vadītājs devās vizītē pie prezidenta Obamas, lai uh, panāktu atbilstošu vienošanos līdz 2014. gadam. Ehm, redzēsim, kas no tā iznāks. Kā jau šeit izskanēja, mēs esam bijuši vizītē Ķīnā. Ķīnas puse ir ļoti piesardzīga attiecībā uz šīm sarunām ar ASV. Cerams, ka vairāk mēs uzzināsim pēc sanāksmes starp ASV un Ķīnu šī gada maija sākumā kad tiks precizēts sarunu norises grafiks, bet no ekonomikas viedokļa tas būtu ļoti būtiski, jo tā būs pirmā reize, kad notiek sarunas par eksporta kredītiem ar Ķīnu. Un tādi jautājumi, par ko mēs eh, runājām. Uh, ziņojumu sakarā par uh, videi draudzīgo marķējumu, piemēram, tas arī ir ļoti būtiski. Un šeit būtu jāpanāk līdzsvars uh, starp uh, šī principa svarīgo lomu un otras puses to, ka Ķīna piedalās uh, sarunās par eksporta kredītu nolīgumu, kurā Eiropas Savienība būtu ieinteresēta. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs uh, esmu saņēmis lūgumu arī no padomes sekretariāta pārstāvja Andresa Štrupa. Viņš vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Tas patiesībā nebija lūgums, bet man jautāja, vai mēs uh, varētu sniegt kādu informāciju eksporta kredītu grupas vadītājs šobrīd nevarēja piedalīties šai sanāksmē. Gribu teikt, ka esam saņēmuši jūsu vēstuli, darbs turpinās. Eh, tas ir eh, jauns pasākums visiem, tā skaitā dalību valstīm. Esmu lielāks optimists nekā Žadokungs, bet, kā komisijas kolēģis teica, mums ir tagad jāgaida rezultāti un tie pēc tam jāizvērtē, kad īstais brīdis būs pienācis. Ja jums ir kādi jautājumi, esmu gatavs uz tiem atbildēt. Un tagad noslēguma vārdus teiks vēl referents Jāniks Šado. Jā, vēlējos pateikties komisijas pārstāvim un uh, padomas ģenerālsekretariātu pārstāvim. Ir tiešām ļoti būtiski, lai mēs varam apspriest par to, kā tiek īstenots, uh, eh, īstenot mūsu pieņemtie lēmumi un sekot, kā īstenot tiek arī tie nolīgumi, ko mēs noslēdzam. Jo šobrīd mēs vēl tikai mācamies koplēmumu procedūru izmantot, un mums ir jāskatās, kā tā uh, pēc tam tiek realizēta dzīvē. Un pateicos komisijai un padomē. Un tagad um, visbeidzot 25. darba kārtības punkts akta. Kā jau jūs zināt, šī ir piekrišanas procedūra, jo tas ir starptautisks nolīgums, daudzpusējs starptautisks nolīgums. Mēs esam atbildīgā komiteja, mūsu referents ir Dēvids Mārtiens, mums jau ir bijuši vairāki a, apspriešanās raundi, un tagad ir sagatavots dokumenta projekts, kurā ir ierosināts, lai, padome, ne, lai parlaments nepiekrīstu šā nolīguma noslēgšanai. Pirms dodu vārdu referentam, vēlos jūs informēt par to, ka eh, vairākas uh, atzinums sniedzējas komitejas ir lūgušas pagarinājumu, lai tās varētu sagatavot savus atzinumus, tādēļ mums ir jāmaina mūsu darba grafiks nedaudz un balsojums tādēļ notiks mūsu jūnija sanāksmē, nevis maijā, kā tas bija paredzēts. Tātad šis termiņš tiek pagarināts par vienu mēnesi. Līdz ar to mūsu darba grafiks būs šāds. Šodien mēs apspriežam ziņojumu projektu un jūnijā notiks balsojums mūsu komitejā. Un tagad lūdzu uzsāksim diskusiju. Vispirms uzklausīsim referentu Dēvidu Mārtinu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau vairākas reizes esam izskatījuši šo jautājumu tā kā nav nepieciešams pārāk detalizēt to darīt, bet, kā jūs pareizi sacījāt, es esmu izlēmis ieteikt komitejai noraidīt aktu. Es eh, katrā ziņā nevēlos iebilst pret to, ka Eiropas Savienībā tiek aizsargāta intelektuālās īpašumtiesības. Es to vairāk kārt esmu sacījis. Šeit eh, Eiropa nav apveltīta ar daudziem izējumateriāliem, Um, mēs ne, domāju, neviens šeit nepiekritīsim, ka mums vajadzētu uh, konkurēt uh, balstoties uz to, ka mums ir zemas algas. Skaidrs, ka mums ir jāaizsargā tas, kas mums ir, intelektuālās īpašumtiesības. Bet uh, katrā ziņā viedoklis par to, vai ar šādu instrumentu tiek sasniegt mērķi vai nē, bija, lēmums bija grūts. Uh, man eh, likās, ka šeit tiek jaukts kopā divas dažādas lietas - fiziskās preces un virtuālās preces. Es uzskatu, ka pret katru no šīm kategorijām ir jāizturās atšķirīgi. Un komisija uh, salīdzina Uh, pilnīgi nesalīdzināmas lietas. Iet veikalā nopirkt ābolu vai iet internetā un lejupielādēt kaut ko. Tās ir divas ļoti atšķirīgas lietas, un tā ir kļūda mēģināt pret abām izturēties identiski. Kā jau sacīju iepriekš, problēma ir precizitātes trūkumā daudzās jomās. Pie, piemēram, komerciālā apjoma definīcija uh, uh, ir ļoti skaidra Eh, pateikts arī citos tiesību aktos, eh, ko tas īsti nozīmē, bet aktā tas nav runāts. runāts nav atrunāts šajā definīcija, tiek runāts tikai par komerciālu mērogu un viss. Runāt par to, vai tas ir, eh, es piemēram iedodot šo failu bērnam, un viņš savukārt Žadokungam, un viņu vēl pāris draugiem, un tie vēl dažiem draugiem, vai tas jau ir komerciāls mērogs? Tas savā ziņā nozīmētu kriminalizēt šo situāciju. Bērnu kriminalizēt, jā, tieši tā viņš tiktu apsūdzēts, kaut arī neko sliktu nav izdarījis. Vēl viens būtisks uh, eh, bažas par, man ir par uh, tādu kā internetu policijas gan izvai izveidu. Es neuzskatu, ka tas ir pieņemam. Neatzīst arguments, kas, kas ir izteikti par labu tam. Uh, Ehm, bet kad, katrā ziņā internetu pakalpojumu sniedzējiem ir jāzina, kādā veidā e, darbojas viņu e, pakalpojumu saņēmēju, un katrā ziņā nelikumīga darbība ir jāapkaro. Bet tas ir iespējams arī pašreizējais Eiropas Savienības likumdošanas ietvaros. Es nedomāju, ka mums ir nepieciešams jāuzliek e, tiešus pienākums internetu pakalpojumu sniedzējiem. Uh, un e, neiešu cauri visiem punktiem e, šeit, bet man rada bažas arī tas, ka šis ir tāda koalīcija tiem, kas vēlas kaut ko panākt. Nu, Acim redzot, tāds nosauks tādā veidā, tāpēc, ka Krievija, Indija un Ķīna nepiekrita tādu parakstīt, bet šādi visdrīzāk uh, nākotnē eh, nebūs iespējams ne ķīnieši, ne indieši, ne krievis piesaistīt, ja mēs šobrīd to parakstīsim. Es uzskatu, ka mm, mēs izvēlētos citu alternatīvu risinājumu, panākums varbūt negūtu ne šogad, ne nākamgad, ne aiznākamgad, bet galu galā mēs nonāktu pie pareizā risinājuma, pie līguma, kas būtu spēkā globāli, nevis atsevišķi izvēlētajās valstīs Un katrā ziņā mūs tad ne, eh, neapzīmē, ka mēs esam pret kādu, jo daudzi uzskata, ka akta ir kā uzbrukums uz konkrētām valstīm. Katrā ziņā mēs atgriežamies sākuma punktā. Vēlreiz atgādinu, es nenoliedzu to, ka ir jāaizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, bet uh, Es ceru, ka komisija nāks klajā ar labākiem priekšlikumiem, un mēs izskatīsim arī alternatīvas starptautiskos risinājumus intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzībā. Paldies! Jā, paldies. Tad ēnu referenti Kristofers Fjellners, Tautas partijas politiskā grupa. Lūdzu. Paldies, paldies, David, par prezentāciju. Man jāsaka, man mazliet Ehm, šīs debats par akta liek justies nērti. Tas, kas te parlamentā ir ticis runāts pēdējos mēnešos, galvenokārt jau tādēļ, ka debatas ir e, par to, ka akta ir tā problēma, ka mēs cīnīsimies e, pret akta, mēs akta nogalināsim, bet es domāju, mums ir jāpaspēr soli atpakaļ un jāsaprot, ka problēma ir pirātismā, Un jautājums ir par to, kā aizsargāt intelektuālās īpašumtiesības un kā to darīt labāk. Un tā ir visa ideja, kas uh, bijusi šī līguma pamatā, ir eh, kaut kur pazudusi. Un tas ir tiešām žēl, ir mēs tā aizsargājam darba vietas Eiropā. Patentu ievērošana, neļaujot izplatīties eh, viltotām zālēm, Uh, viltotām autodetaļām un citām lietām. Esmu pārliecināts, ka ar akta nogalināšanu, ja tā teikt, uh, tas mūsu cīņā nepalīdzēs. Tie, kas seko šīm diskusijām par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Indiju, mums ir dialogs arī ar Ķīnu. Esmu pārliecināts, ka mūsu pūles uh, piespiest viņiem, eh, lai viņi pieņemtu striktākus noteikumu šajā jomā, nekļūs vieglāk no tā, ka mums būs līgums, kas balstās uz pašreizēju likumdošanu, bet mēs teiksim, jā, bet mēs neko tādu nevēlamies starptautiskā kontekstā. Tas mūsu situāciju neatviegli, līdz ar to ir skaidrs, ka akta nogalināšana, varētu teikt, ir, nu, nekāda nepalīdzēs mūsu mērķu sasniegšanā. Jā, mēs varējām izvēlēties varbūt citu alternatīvu, varējām kaut ko savādāk darīt. Savā ziņā tas būtu arī godīgi pašiem pret sevi, pat, eh, paskatīties kāds cits izvēles iespējas, bet paskaroties dziļāk mazliet uz šīm eh, citām izvēles iespējām, nu tās īsti nav izvēles, bet mums vajadzētu daudzpusēji to darīt vai caur PTO, nu mēs jau tā kā mēģinājām to darīt. Un neesmu dzirdējis nekādu uh, nopietnas arguments. Es pat neesmu dzirdējis, ka sociālisti arī teikt, ka e, PTO nolīgums ar Ķīnu vai Indiju kaut ko dot šajā jomā. Un arguments par to, ka tam jābūt daudzpusējam, jo tas neaptver visu pasauli. Nu, tas uh, aptver 50% no pasaules tirzniecības. Uh, Un tas būtu, piemēram, ja Kyoto protokols eh, aptvērtu 50% eh, no emisijām, tas būtu, mēs būtu pilnīgi citā situācijā. Eh, tad šo, šobrīd, jā, tas varbūt neaptver lielākās pirātismu valstis, bet arī Kyoto protokols neaptver lielākos izmešu ražotājs. Es domāju, mums arī pieeja ir pilnīgi atšķirīga. Tātad tie, kas nepiekrīt cīņai ar klimatu pārmaiņām, protams, arī nevar pieņemt Kyoto protokolu, bet, nu, vismaz eh, tautas partijas nostāja tāda nav. Ņemot to visu vērā, un es domāju, šeit mēs varam tomēr panākt vienošanos, respektīvi, mēs dzirdam viens tos pašus cilvēkus izsakamies. Jā, ir daudz baumu, un daudz apgalvojumu, kuriem pat nav īsti pamatojumi, bet ir pat uh, palasot un uzklausot citus. Man tur dažas lietas īsti nepatīk. Uh, formulējumi ir pārāk mīklaini, neskaidri, un tur rakstīts, vai tas tiešām, kas, tas, kas tur rakstīts, tā arī ir domāts, un tad man ir problēmas jau ar aktu. Uh, eh, tautas partijas politiskās grupas iekšienē apspriežot šos jautājumus. Pirmais no tiem jau bija par komerciālu mērogu. Kas tas ir un kā to definēt? Un kādas būs sekas attiecībā uz šo faktu? Tas pats arī 27. pāns, man liekas attiecībā uz to, kādos apstākļos internetu pakalpojumu sniedzējiem ir eh, jāsniedz informācija par personām, eh, kas eh, viņuprāt ir pārkāpuši intelektuālās īpašuma tiesības. Tad, tātad kādos apstākļos kāds cits no ārpus šīs zemes varētu prasīt no uh, Eiropas Savienības tiesām rīkoties šajā jautājumā. Bet zinot to, ka nogalinot šo akta iniciatīvu, mēs neko nesasniegsim, bet tad eh, varbūt varam kaut ko mainīt. Eiropas parlaments var tikai pateikt jā vai nē. Mēs nevaram to grozīt. Mēs nevaram pieņemt vai ierosināt eh, regulu, kas noteiks tālāk īstenošanu vai definēs to, kas ir komerciāls mērogs Eiropā. Mēs to nevaram, un tur jau ir tā problēma. Un tad godīgākais, ko mēs šeit varam darīt, ir atsūtīt atpakaļ tiem, kas veda pārunas un kas mums iedeva šo tekstu. Pateikt, nē, mēs neesam apmierināti ar eh, vienu, otru vai trešo lietu, Un tad, viņi, protams, cilvēki teiks, viņi nevar pa jaunu vest pārunas, un esmu to jau dzirdējis. Cik tad eh, reizes parlaments ir aicināts pateikt jā vai nē, jūs nevarat neko mainīt, bet es tam neticu. Es domāju, ka ja viņi vēlēsies, tad viņi to varēs izdarīt un atradīs veidu, kā to darīt. Mums ir jābūt atbildīgiem šajā cīņā pret pirātismu. Mums ir jānorāda uz esošajām problēmām. Uh, un dalību valstīm un komisijai, kas ved, veda pāruns, mēs aicinātu to darīt eh, savādāk, uzlabojot eh, nosacījums tajā, tajā un tajā jomā. Un tad redzēt, kāda reakcija. Ja... Es domāju, ka šobrīd būtu vienkārši pateikt eh, nē, akta. Paldies. Tālāk Nikola Rinaldī. Alde, politiskā grupa. Jā, paldies priekšsarētāji Mūsu grupa ceturtdienas vakarā pagājušajā nedēļā tad Strasbūrā runāja par akta. Mums radīja liels bažas šis līgums. Protams, arī nepieciešams cīnīties ar viltošanu un eh, jautājums bija arī par mūsu grupas vienotību uzklausot atšķirīgos viedokļus arī mans grupas iekšienē. Galu galā nolēmām balsot pret akta, noraidīt to. Līdz ar to atbalstīt referenta ieteikumu. Tāda bija vienošanās eh, mūsu grupā. Šodien bija pre Eh, Gīja Ferhofštāta rīkot preses konferenci ar visiem ēnu referentiem no ALDE grupas eh, dažādas komitejas, arī ar cilvēkiem, kuriem bija pozitīva pieeja šim nolīgumam. Un mēs tad preskonferencē aicinājām komisiju atsaukt šo vienošanos, jo savādāk mēs balsosim pret. Tātad tā bija izvēles iespēja pagājušā nedēļā. Mēs neprasīsim uh, jaunu vienošanos par akta, bet uh, mēs no komisijas prasīsim ja, ja, pieprasīt jaunu pilnvarojumu, nozares vienošanos panākšanu, lai apkarot viltošanu ar dažādiem instrumentiem, kas būtu daudz piemērotāki nekā akta. Ja vēlaties, es varu, protams, plašāk pastāstīt par iekšējām debatēm un dažādām nostājām mūsu grupā, bet tāda nu bija gala rezultāti, un es domāju, argumenti visi šeit ir labi zinām. Paldies! Deivids Kampeo, kurš runā Zaida Kama vietā. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Par akta man uzreiz ir jāsaka, man nav personīgs interesētības, kaut arī rakstu filmu scenārijas, esmu piecas sarakstījis. Es saprotu, kāpēc ir nepieciešams aizstāvēt autortiesības. Es nevēlos, lai manas filmas tiek izpārdotas par kapēkām visur pasaulē, bet tā kā nekāda atlīdzība neesmu saņēmis, tad neesmu arī personīgi interesēts jautājums jau par to, kas tad īsti notiek ar uh, autortiesībām, bet uh, pats būtiskākais jau šeit slēpjas detaļās. Un tas, kas šobrīd notiek, ir tas, ka neesam apmierināti ar tekstu tieši detaļās. Man ir vairāk jautājumu nekā atbildes. Es zinu, ka šis tikai pro teksta projekts, bet uh, jautājums, kas notiek ar akta, ja mēs uh, noraidam to, vai uh, sarunas turpinās, jeb tas viss ir beidzies. Ja mēs Eiropas Savienībā noraidam akta un amerikāņi savukārt to parakstu, pieņemsim Austrāliju un vēl citas valsts, vai tas nozīmē, uh, ka mums ir tāda noplūde rodas uh, tādā radošajā jomā, kad uh, no Eiropas valstīm uh, brauks projām radošās jomas uh, darbinieki uz tām valstīm, kas ir parakstījuši akta. Tāds būtu katastrofa mūsu ekonomikai, jo intelektuālās īpašumtiesības, kā referents sacīja, ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai, Eiropas senībai, tīpaši apvienotai karalistei. Tā ka šeit ir daudz neatbildēt jautājumu un sajūta, ko es esmu saņēmu no saviem vēlētājiem un no viņu sūtītajiem um, e-pastiem. Um, jā, mums ir nepieciešama labāka aizsardzība, bet neesam pārliecināti, ka akta ir pareizes aizsardzības rīks. Paldies! Amēlija Andersdotere, Zaļie. Um, jā, ko mēs prātā po svenskas. Uh, Liels paldies, priekšsēdētājs, izteikšos zviedru valodā. Tādēļ varbūt jums vajadzētu uzlikt austiņas, ja neprotat zviedru valodu. Mūsu politiskajā grupā mēs atbalstam Davida Mārtina viedokli ieteikt šo nolīgumu parlamentam. Jau no paša sākuma. Vi har konsekvent varnat. Tātad atbalstam Davida Martina priekšlikumu. Mēs visu laiku brīdinājām par to, ka sarunas ved nepareizajā virzienā un ka nav pietiekama attieksme pret problēmām attiecībā uz aizsardzību. Vēl ir jāņem vērā nākotnes iespējas saistībā ar demokrātiju, eh, viedokļu paušanas brīvību un attieksmi attiecīgajos tirgos. Eiropas brīvā alianse un zaļie balsos par. Manuprāt, ir jāpiezīmē arī tas, ka referents centās atrast jaunus risinājumus, lai aizsargātu intelektuālo īpašumu. Iespējams, ka mēs iesakām dažādas risinājuma pieejas, citādākus nekā referents tos piedāvā savā tekstā, taču principā mūsu viedoklis ir vienāds. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams pārstrādāt, reformēt Eiropas Savienības iekšējos nolīgumus, kā arī nolīgums ar citām pusēm. Mēs priecājamies par to, ka Dēvids Martins ir ķēries klāt pie tā, ka ir nepieciešama krimināla atbildība ja tiek pārkāpti tiesības attiecībā uz rīcību internetā. Ir ļoti skaidri jānosaka tas, kāda būs nolīguma struktūra un kādā veidā mēs vēlamies aizsargāt cilvēku tiesības, lai netiktu panāktas tādas sekas, kuras nemaz nevēlējamies lai tas viss neiet nepareizajā virsienā. Liels paldies, Dēvid! Paldies par paveikto darbu! Thank you. Uh, let's... Paldies! Dosim iespēju arī citiem uh, komitejas locekļiem piedalīties diskusijā. Tātad šobrīd pieteikušies ir liels skaits. Tātad trīs minūtes ir ierobežojums. Sāksim ar Bent Langen. Jā, dankšēn, pozicinā. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pagājušo nedēļu sociāldemokrātu politiskā grupa diskutēja par Davida Martina priekšlikumu. Varu paziņot, ka mēs ar lielo vairākumu atbalstam Davida Martina priekšlikumu Sociāldemokrāti, demokrāti balsos par ziņojumu un pret akta nolīgumu. Šo lēmumu, kā jums zināms, tas mums nāca viegli. Mēs ļoti rūpīgi izanalizējām nolīgumu un papildus tam, ko teica Dēvids Mārtiņš, vēlos runāt par divām lietām. Kad mēs diskutējam par aktu, mēs diskutējam par konkrētu skaitu valstu. Un tie galvenie pirātisma vaininieki nav šo valstu vidū. Tas ir viens no kritikas punktiem. Tādēļ ir šāda sadala gribošie un ļaunie, tādas divas koalīcijas. Taču ir arī valsts, kas atrodas starp stāvoklī, kuras saka ne jā, ne nē, kuras nevar to pateikt attiecībā uz akta sekām, bet kuras jau šobrīd tiek skārtas. Jau šobrīd Eiropas ostās tiek aizturētas ģenerētiskās, ģenerētiskie medikamenti, nevis tāpēc, ka viņi ir paredzēti Eiropas Savienībai, bet ka tos ietekmē šī attīstība. Un mums nevajadzētu šādu rīcību atbalstīt ar jaunu nolīgumu, bet ir tieši pretēji jācenšas panākt saprātīgus nolīgumus visā pasaulē, kas skartu visas valstis. Un šeit akta nedota nekādus priekšrocības, nekādu attīstību, pozitīvu, bet gan rada tikai sarežģījumus. Un tas ir arī galvenais jautājums. Es uzskatu, ka tiek radīts vairāk problēmu, jo Eiropas Savienībā mums arī nav saprātīga apiešanās attiecībā uz īpašuma tiesībām internetā. Nu, manuprāt, tas ir perversi, ka mēs noslēdzam pirmo startautisko nolīgumu un varbūt, ka septembrī, kad komisija iesniegs priešlikumu par digitālās jomas autortiesību aizsardzību, ka tad mēs runāsim par to iekšēji. Manuprāt, ir jāpanāk sākumā attiecīga aizsardzība Eiropas Savienības iekšienē, un pēc tam varam noslēgt starptautisku nolīgumu. Es tiešām ļoti ceru, ka septembrī mēs saņemsim priekšlikumu, jo Eiropas Savienības iekšienā mums ir īpašas sekas piedzīvotas. Vācijā ir radusies uh, milzīga brīdinājumu sistēma par ļaunprātīgu attēlu izmantošanu, piemēram, kāds jaunietis Facebook vietā ir, Facebook ir ievietojis attēlu, un tad viņš saņem brīdinājumu par to, ka būs jāmaksā tūkstošiem soda naudas. Tas, un kas var pat tikt ierosināt kriminālu atbildību, manuprāt, tas nav, šādas lietas nav savietojams, tādēļ mums sākumā ir nepieciešams saprātīgs autortiesību regulējums, un pēc tam varam turpināt citā virzienā. Paldies! Paldies, tagad Pāvils Zalewskis, Tautas partija. Pani Šušanci, dziękuję bardzo. Paldies, priekšstādētāji. Vēlos ļoti pateikties mūsu referentam, kurš uh, mums uh, apliecina, ka no vienas puses intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība ir ļoti svarīgs jautājums, bet tai pašā laikā akta nolīguma Eiropas parlaments nedrīkst atbalstīt. Pionērkungs norādīja uz vairākiem aspektiem, kas mums radīja bažas un šaubas, un es domāju, mēs uzskatām, ka šie punkti būtu jāgroza, par tiem būtu jāved sarunas šis uh, ir svarīgs brīdis, jo akta parādīja, ka pastāv plašāks problēmas, ne tikai intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība, jo šis intelektuālā īpašuma tiesību jēdziens ir mantots no 19. gadsimta, no Bērnas konvencijas, bet mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kad ir pavisam cita ideju apmaiņas uh, loģika, viedokļu apmaiņa notiek citādi, un jaunajam uh, tiesību aktam ir jāņem vērā šī jaunā situācija. Bet uh, no, jau no paša sākuma šis aspekts nebija ņemts vērā. Patiesībā es gribu teikt Eiropas komisijai, ka mēs jau nekritizējam Eiropas komisiju, jo sākotnējais projekts, kas nonāca uz sarunu galda, bija pilnīgi nepieņemams un tas uh, nes, bija pretrunā ar mūsu tiesību aktiem. Komisija darīja visu, kas bija tais, tās spēkos, lai uh, atbrīvotos no visnegatīvākajiem elementiem, bet jāsaka, šo, šobrīd akta nolīgums ir uh, beidzis savu dzīvi un tas ir jāatsauc un uh, uh, kaut kādi citi centieni būtu tikai laika zaudēšana. Es piekrītu, ka ir jāsagatavo jauns priekšlikums par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un nosakot atļautos izmantošanas veidus, un tad šie jaunie jēdzieni, šī jaunā koncepcija būtu jāiestrādā Eiropas Savienības tiesību kopumā, un tikai tad mēs varam sākt sarunas par autortiesību aizsardzību internetā. Un starplaikā ALDE ierosinājums veidot autortiesību vai mm, tie, firmas zīmju, tirzniecības zīmju aizsardzību būtu atbalstāms. Un secinājums būtu tāds. Akta ir jāatsauc uh, no apspriešanas Eiropas parlamentā un jāizstrādā jauns autoru tiesību aizsardzības mehānisms internetā un uh, jauna izpratne, jauna koncepcija par autortiesībām. Paldies! Diemžēl nav ieslēgts runātāja mikrofons. Thank you very much. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos norādīt, ka, manuprāt, kritika, kas izskan pret uh, koordinātoru lēmumu balsot pret akta nav pamatota koordinātori skaidri norādīja, ka ne jau mēs vēršamies pret uh, to, ka tiek apkarota preču viltošana, bet gan, jo par šo uh, jautājumu praktiski pastāv vienotība. Bet uh, lieta ir tāda, ka šis priekšlikums, šis nolīgums ir tāds negatavs, pusgatavs. Šeit ir uh, centieni darīt pārāk daudz, šeit tiek iekļauti dažādi aspekti un tiek vilktas paralēles starp fizisku zādzību un intelektuālu zādzību, un šos abus aspektus nevar tā salikt kopā. Tas ir nolīgums par uh, preču viltošanas apkarošanu un krimināla procesā ir jābūt skaidriem, skaidrām robežām. Ja zādzības fakts kā tāds nav skaidri definēts, bet šeit ir runa par komerc darbību, tad šādos gadījumos, minot pavisam vienkāršu piemēru, Dēvids radīja šaubas par to, uh, kā kāda kolēģa vienkārša rīcība varētu tikt traktēta, ja viņš tālāk nodod uh, kādu intelektuālā īpašuma objektu saviem kolēģiem. Protams, ir arī argumenti par to, ka labāk, ja ir kaut kas, uh, nekā nav nekā. Nu, es gribētu šeit minēt procentu, procentus, protams, ja šīs nolīgums būtu pieņemts, tad it kā tas uh, attiektos uz 50% no pasaules tirzniecības apjoma. Uh, bet šādi argumenti ir maldinoši. Ne jā, nav jau jāvērtē šis tirzniecības apjoms, bet gan pirātisma īpatsvars šajā tirzniecības apjomā. Ja pirātisms notiek tajos 50% tirzniecības, uz ko šis nolīgums neatiecas, tad šis lī, nolīgums patiesībā savos pamatos eh, ir nepareizs. Tas balstās uz nepareiziem pamatiem. Un mēs eh, nav pamatoti argumenti par to, ka labāk, ja mums ir kaut kas nekā, ja mums nav nekā, labāk ir nosteigt 50% tirsniecības apjomu nekā nedarīt neko. Es gribu teikt, ka šajos 50% pirātisma īpatsvars tiek vērtēts kā 14%, bet pirātisma lielākais apjoms, uh, pirātisma aktu lielākais apjoms notiek tajās valstīs, kuras nav parakstījušas šo nolīgumu. Paldies, atvainojos, ka runāju tik ilgi. Saimons Busutils, kurš pārstāv Libe komiteju un Eiropas Tautas partijas grupu. Jāpaldies priekšsēdētāji. Es, eh, es skatos uz šo jautājumu no Pilsonisko brīvību komitejas viedokļa. Mēs saskaņā ar reglamentu 38 pāntu šobrīd sagatavojam atzinumu, kurā eh, saskaņā ar šo pāntu ir teikts, ka komiteja var sagatavot atzinumu par to, vai tiesību akts, nolīgums, līgums eh, atbilst uh, pamatiesību hartas uh, normām vai nē. Un kad šis atzinums tiks sagatavots, tas tiks pievienots INTA komitejas uh, ziņojumam mums vēl nav uh, izdarīts secinājumi šajā mums Liba komitejā, bet jau noteiktas lietas ir skaidras. Uh, ir uh, skaidras tādas lietas, pat Eiropas uh, Savienības dat tiesības datu aizsardzības atbildīgā persona ir norādījusi uz zināmām bažām, uz zināmiem trūkumiem, un jautājums tagad, ko darīt, vai mums censties kaut ko mainīt vai nē. Ne kolēģi šeit runāja par to, ka akta tiek uh, nogalināts, ka nolīgums citi runāja par to, ka tas būtu jāgroza, jāuzlabo. Un es uzskatu, ka būtu pamats izvēlēties šādu risinājumu. Mēs uh, nevaram tā rīkot ties, ka mēs vienas eh, daļas atbalstam un daļas neatbalstam. Eh, mēs taču vēlamies cīnā, cīnīties pret pirātismu. Bet, ja mums neizdodas neko grozīt, mēs varam, protams, šo nolīgumu noraidīt. Mums ir jāsaglabā sev tiesības balsot pret šo nolīgumu, ja mēs to vēlamies. Bet mums vajadzētu uh, stiprināt savas pozīcijas, cenšoties uzlabot šo nolīgumu, nevis vienkārši to uzreiz noraidīt. PNR nolīguma gadījumā mēs tieši tā arī rīkojāmies. Eiropas komisija mums iesniedza nolīgumu, par ko tā bija veduši sarunas ar ASV pagājušajā gadā. Un mēs uh, konstat, uh, konstatējām, ka šis nolīgums pieļaut cilvēktiesību pārkāpumus, un mēs uh, aicinājām komisiju atsākt sarunas ar ASV, lai novērst šos trūkumus. Protams, mums pagājušajā gadā bija iespēja šo nolīgumu uzreiz noraidīt un pielikt tam punktu, bet mēs aicinājām komisiju uh, turpināt sarunas, un tagad pavisam nesen mēs ar uh, absolūtu balsu vairākumu šo jauno nolīgumu versiju atbalstījām. Es domāju, ka tā mums būtu jārīkojas arī šajā gadījumā, un tas būtu loģisks risinājums, ja mēs censtos panākt grozījumus šajā nolīgumā. Tagad, kas pārīkums eh, tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pilnībā piekrist iepriekšējiem runātājiem. Es domāju, ka šajā diskusijā mēs esam vienojušies par trūkumiem, kas ir piemīta akta. Taču mums jābūt godīgiem ar mums, jo kāpēc ir akti? Tas ir tāpēc, ka galvenie viltojuma ražotāji valsts, ne PTO, ne citu institūciju ietveros ir bijušas gatavas diskutēt ar mums par šo jautājumu. Un ja tas tā ir, un ja pagātnē tas tā ir bijis, tad kādam vajadzētu paskaidrot, kāpēc rītdien situācija būs citādāka. Nu, nav nekādu pazīmi par to. Mēs pazaudēsim 10, 15 gadus, jo tik ilgi jau mēs diskutējam par šo jautājumu pirms parādījās akta. Tātad mēs pazaudēsim šos gadus cīņā pret pirātismu, pazaudēsim laiku cīņā pret darba vietu zaudēšanu, cīņā par mūsu patērētāju aizsardzību, un tādēļ pareizā atbilde nebūtu vienkārši akta iznīcināt, bet, kā mans iepriekšējais runātājs teica, to uzlabot, salabot un tas, kā visi nepiedalās šis arguments, nu, to nevajadzētu ņemt vērā. Kā tas ir attiecībā uz daudziem citiem lieliem projektiem, kā klimata pārmaiņas un Kyoto protokols, piemēram, kuru lielākie emisiju emitētāji nepiedalās, vai Ķīna, Indija piedalās Kyoto? Nē, nepiedalās, un tāpatās mēs turpinam šo projektu, jo esam pārliecināti, ka kādam kādreiz ir jāsāk iet pareizais ceļš, Citādi nekas nemainīsies. Arī runājot tieši par medikamentiem, medikamentiem, kuri ir nepieciešami tieši tagad, tad tādi ir jārada. Vai akta šo problēmu sāsinātu, ne taču akta necīnās pret ģeneriskajiem medikamentiem, bet pret viltotiem medikamentiem. Un cienījamie kolēģi, vai ir labāk, ka kaut kur slimi cilvēki, piemēram, Āfrikā saņem uh, viltotus medikamentus, kur nemaz nav aktīvās vielas, kur ir skaista kastīte, kur kāds noziedzībā iesaistītājs gūst lielu pēļņu, taču cilvēki negūst nekādu efektu, viņi lieto šos medikamentus un nomirst. Vai tad nebūtu labāk, ka mēs nodrošinātu attiecīgu šo cilvēku nodrošināšanu zālēm, labām zālēm un cīnītos pret noziedzību šajā jomā. Tādēļ es uzskatu, ka mums turmākajās nedēļās komisijās ir skaidri jāizsaka mūsu bažas, jādod iespēju komisijai pieņemt attiecīgu uh, lēmumus un neieteiktu tagad vienkārši pārtraukt šo, šo procesu un uh, uzsāk kaut ko pilnīgi jaunu. Tā ir lēma atbildīga politika. Paldies. Um, finally myself. Tagad beidzot es pats. Es neatkārtošos. Nav jau pirmā reize, kad mēs par šo jautājumu diskutējam, pat mums pat ir bijis seminārs. Es neatkārtošu savus argumentus par akta. Man tagad ir uh, divi jautājumi. Vispirms jautājums mums pašiem parlamentam. Vai juridiski ir iespējams un politiski pieņemams, ka mēs balsojam par šo nolīgumu? Uh, par ko šobrīd uh, lēmi Eiropas Savienības tiesa, jo komisija šo nolīgumu ir nosūtījusi Eiropas Savienības tiesai, lai tā izvērtē, vai uh, tas atbilst Eiropas Savienības līgumiem un pamatiesību hartai. Um, mēs vēl nezinām, kāds būs tiesas atzinums, un ja mēs tagad balsojam par šo nolīgumu, Tātad eh, vai nu tiesas atzinumam vairs nav nekāda jēga, ja mēs tagad noraidām šo nolīgumu, bet varbūt tiesā atzīst, ka šis nolīgums ir pretrunā ar līgumiem. Tātad eh, es domāju, ka mums ir pienākums vismaz noskaidrot šo jautājumu pirms balsojam. Nākošais jautājums. man ir skaidrs, ka akta parlaments noraidīs. Ja tas tā notiks, šis jautājums ir arī tagad uh, adresēts komisijai, vai komisija uh, var iedomāties uh, to, kāda būs citu līgumu slēdzēju pušu attieksme ASV un citas līgumu slēdzēju puses, vai tās uh, virzīsies uz priekšu uh, šai procesā vai ne, jo šeit ir runa nevis par divpusēju, bet daudzpusēju līgumu. Un šis jautājums arī ir ļoti būtisks. Es, protams, varu iedomāties, kāda būs citu līgumu slēdzēju pušu reakcija. Viņi turpinās šo procesu bez mums, bet varbūt komisijai ir cita interpretācija par to, kāds ir mūsu partneru noskaņojums. Un, manuprāt, būtu vispirms mums jāatbild uz šiem jautājumiem. Pirmais jautājums ir jāatbild mums pašiem, uz otru jautājumu būtu jāatbild komisijai. Un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvjiem, Žanam Mišādo. Un pēc stāva komi, padoms pārstāvim, kas pārstāv Dānijas prezidentūru. Šanlī Mišel uh, no komisijas lūdzu vārds jums. Mums vēl ir atlikušas 25 minūtes. Uh, Tādēļ, nu, nepārsniedziet 7-8 minūtes katrs runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks par šo iespēju apmainīties ar jums viedokļiem par šo būtisko nolīgumu, kas ir izraisījis tik daudz polēmikas par dažādiem jautājumiem. Vispirms gribu atsaukties uz to, kas šajā ziņojumā ir ierakstīts un ko arī teica referents, ka akta uh, risina nopietnu problēmu, kura vēl tikai samilst, proti intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi, uh, kas nopietni nu, kaitējumu nodara mūsu ekonomikai un kas apdraud mūsu pilsoņu drošību un veselību. Kā jūs zināt, Eiropas Savienībā pastāv visaptveroša intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēma. Mums ir gan tiesību aizsardzību nodrošināt, gan arī līdzekļi, kā šīs tiesības aizsargāt. To īsteno dalību valstis un tos iestādes, kad mēs izveidojām Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma aizsardzības, sist aizsardzības sistēmu, mēs uh, nodrošinājām arī pilsoņu piekluvi informācijai un uh, nodrošinājām personas datu aizsardzību un arī uh, nodrošinājām internetu pakalpojumu sniedzēju tiesības, un šie abi aspekti viens otru papildina, ir savstarpēji savienojami. Eiropas Savienība ar akta palīdzību cenšas paplašināt a, Eiropas Savienības sistēmas darbību ārpus mūsu robežām. Tas uh, elementi, ko mēs gribam uh, izmantot ārpus mūsu robežām, ir um, īpašuma tiesību nodrošināšanas aspekts, nevis materiālais uh, tiesības saturs. Šeit uh, tiek runāts par to, ka tiks kontrolēti e-pasti, blogi un uh, apmaiņas eh, iespējas. Tas tā nav. Akta arī neierobežo ģenerisko medikamentu tirzniecību. Mūsu centieni bija panākt to, lai akta būtu ļoti tuvs Eiropas Savienības sistēmai, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai nebūs jāizdara nekādi grozījumi pastāvošajos tiesību aktos, un tas savukārt nozīmē, ka akta nekādā veidā neradīs negatīvas uh, sekas, jo tās, tās, šis nolīgums neietekmēs Eiropas Savienības tiesību aktu darbību. Uh, pastāv iebildumi un ir izskanējušas bāžas, ka varēs šādā gadījumā, ja akta tiks apstiprināts, vērsties pret atsevišķiem patērētājiem, to saucot tiesas priekšā. Bet uh, jāsaka, Eiropas Savienībā darbosies nevis tieši akta, bet gan Eiropas Savienības tiesību normas. Akta nebūs tieši piemērojams Eiropas Savienībā spēkā būs tikai tās normas, kas jau pastāv akī komunotēr. Un tās būs spēkā neatkarīgi no tā, vai akta stāsies spēkā vai nē. Līdz ar to Eiropas Savienības patērētājus Eiropas Savienības tiesība akti vienmēr aizstāvēs. Un, un Uh, jāsaka, ka priekšlikums, uh, lai Eiropas Savienības, uh, Eiropas Savienībā tiktu sagatavoti jauni tiesību akti par autortiesību aizsardzību, nav pretrunā ar akta nolīgumu, jo aktas apstiprināšana nekādā veidā neliedz Eiropas Savienībai turpmāk strādāt pie citiem priekšlikumiem un pat ir iespējams grauzīt, grozīt akī. Ak, aktā ir saistīti tikai ar tiesību aizsardzību, nevis ar uh, substantīvām normām. Aktā Uh, noteikumu īstenošanu Eiropas Savienībā kontrolēs pati Eiropas Savienība. Un tādi argumenti, ka šie definējumi ir ļoti neskaidri un ka pastāv briesmas, ka mūsu interpretācija tiks apdraudēta, jo citas partneru valstis interpretē šīs normas citādi, nav pamatot, jo mēs interpretēsim mūsu normas paši pat ja citi partneri savas normas interpretēs atšķirīgi. Manis, eh, es nu pat eh, minēju piemēru šeit par to, ka komerciālais apjoms nesot skaidri definēts, ka šis termins nav pietiekami precīzs, bet, kā jau es teicu, nav nekāda riska, nav pamata bažām, par to, kā šis termins komerciālais apjoms tiks interpretēts. Jāsaka, ka šis termins Eiropas Savienībā jau tiek izmantots daudzus gadus un saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. To ir definējuši akadēmisko aprindu pārstāvi un tiesas to piemēro un interpretē jau uh, gadiem ilgi. pienākums krimināli sodīt pirātismu komerc, komerciālā apjomā jau ir noteikts PTO noteikumos tukš, kopš 1996. gada, un vairākums PTO dalībnieču arī to īsteno. Izņēmums varbūt ir vienīgi mazāk attīstītās valstis Tālāk akta parāds kriminālu sodus tikai par liela mēroga komerc apjoma tīšiem pārkāpumiem. Tāpat vēlos norādīt, ka ir ļoti svarīgi norādīt, ka šie kritēriji jau pastāv Eiropas Savienības tiesību aktos, un šeit nekā jauna akta nolīgums neievieš. Un vēl vēlējos atbildēt īsumā uz diviem, trim jautājumiem. Kas notiks tad, ja Eiropas parlaments noraidīs šo nolīgumu? Nu tad Eiropas Savienība nebūs šī nolīguma dalībniece, jo ir nepieciešams gan padomas, gan parlamenta atbalsts. Jautājums, kādēļ mēs uh, neko nedarām PTO? Mēs to darām jau daudzus gadus, bet mēs negūstam atbalstu. Uh, un tad izskanēja arguments, ka akta nav izraudzīts pareizais mērķis, jo uh, tās valstis, kur galvenokārt tiek, uh, notiek pirātisms, nav šī nolīguma dalībniece. Jā, tā varētu būt. Ķīna nepiedalās un uh, citas valstis, kuras ražo preču viltojums, arī nepiedalās, bet mēs nevaram aizmirst, ka šīs uh, pirātu valstis pārdod savus ražojumus attīstotā valstu tirgu Eiropas Savienībā, uh, ASV, Japānā. Uh, un vēl pēdējais punkts - apgalvojums, ka šis nolīgums apdraud pamat tiesību ievērošanu. Tas tiešām ir ļoti, tā ir ļoti nopietna apsūdzība un šīs jautājums ir jāizlemj Eiropas Savienības tiesai, un tādēļ Eiropas komisija šo jautājumu nosūtījusi ir Eiropas Savienības tiesai, lai mēs saņemtu atzinumu, un mums ir jāgaida, kāds būs rezultāts. Tagad padomas pārstāvim vārds lūdzu. Kurš runās padomas vārdā? Šis ir eh, koplīgums, tātad to ratifikāciju veids ne tikai uh, Eiropas Savienība kopumā, bet arī individuālās dalībvalsts. Kas tad notiek šobrīd? Kāda ir situācija? Vai padomu var mūs informēt, kas notiek ar ratifikāciju starptautiskā līmenī? Jā, paldies priekšsarētāji, godātie deputāti. Prezidentūra vēlas pateikties par šo iespēju uzstāties šajā komitejā, ka tiek šeit apspriests akta jautājums un prezentēt mūsu viedokli par šiem jautājumiem. Prezidentūra ļoti labi apzinās par to, cik e, sensitīvs šis jautājums. E, daudz, kas arī publiskajā telpā ir sacīts, un arī e, parlamenta deputāti ir izteikušies par šo jautājumu. 16. martā šogad bija sanāksme padomē, kurā tika informētas dalību valstis par komisijas nolūku nosūtīt Eiropas Savienības tiesai lūgumu izvērtēt, vai akta nav pretrunā ar pamattiesībām attiecībā uz uh, vārdu brīvību, intelektuālām tiesībām un tā tālāk. Komisija oficiāli izlēma par akta nodošanu Eiropas Savienības tiesai, balstoties uz plašajiem paustajām bažām. Padome atzinīgi vērtē komisijas eh, lēmumu nodot šo jautājumu izskatīšanai Eiropas Savienības tiesai, eh, kura tad būs unikālā situācijā, uh, noskaidrot un noteikt, vai akta atbilst Eiropas Savienības pamattiesību hartai un pamatlīgumiem. Tiesai ir bijis pietiekams laiks, lai rūpīgi iepazītos ar šo dokumentu un situāciju un tad sniegt savu atzinumu. Par jūsu uzdoto jautājumu priekšsarētāji akta parakstīšanu vienbalsīgi padomē atbalstīja visas dalību valsts 11. gadā, un e, parakstīšana bija paredzēta Tokijā šī gada janvārī. Ņemot vērā ierobežotās iespējas, 22 dalību valstis uh, piedalījās parakstīšanā. Piecas atlikušās dalību valstis mums norādīja, ka tās eh, pievienosies eh, parakstīšanas procedūrai tad, kad pabeigs savus iekšējās procedūras. Un prezidentūra tad atkārtot sazināsies ar šīm dalību valstīm. Paldies par uzmanību! Paldies un referenti jums vārds noslēgumam! pēc, šīs, pēc šīm debatēm. Jā, paldies priekšsarētāji. Ne jau pirmo reizi man jāsaka, esmu um, tā īsti neizpratnē par uh, to, ko sacīja šeit komitejas locekļi. Es aicināju tieši nosūtīt akta Eiropas Savienības tiesē, lai pārbaudītu, vai tā ir uh, Eh, savietojam ar mm, Eiropas Savienības pamatiesību hārtu un pamatlīgumiem, un tikmēr eh, es tad eh, taisījos sagatavot pagaidu ziņojumu, ko mēs tad varētu prasīt tālāk pilnveidot, un šī komiteja noraidīja šādu ideju. Un uh, trīs, nu vismaz no šiem četriem balsoja pret ir nepieciešams nonākt pie konkrēta secinājuma un nonākt pie gala rezultātu. Un, un, tā teikt, tas viss jau ir reiz darīts. Un, šobrīd vairs nav laika šādiem lēmumiem, ja mēs pieņemam konkrētu lēmumu šobrīd, un tas izskatās, ka būs ne aktai tad sešas pārējās puses var turpināt šo aktu parakstīšanu. 42. pāns aktā atļauj tālāk sarunu vešanu, valsts var atgriezties pie sarunu galda, ierosināt grozījums līgumā, tā kā tas var būt, un es varbūt neatbalstu šādu veidu, bet uh, varbūt parlaments saka neaktē, un tad komisija varbūt varētu vērsties pret pārējām parakstītāju valstīm un aicināt turpināt šīs sarunas. Varbūt, ka ir tāds pats uh, scenārijs, kā tas bija ar uh, eh, PDR datiem, bet, nu, vismaz attiecībā uz parlamenta piekrišanu, nu, šeit eh, nebūs piekrišana no parlamenta puses. Is the end of our meeting eh, today. Ar to arī mēs beidzam mūsu sanāksmi šodien. Kalendārs eh, vēl pirms tam, tātad, ja grozījumi būtu, tad būtu 8. Mēs, mais, balsojums 21. jūnijā, kā jau tas tika ziņots, paldies visiem. Citi. Uh, jautājumi mums nav. Rītdien atsākam darbu 9 no rīta. Paldies visiem! Very good debate, huh? No, no, no. Thanks. Good.